Uh, so, good afternoon, uh, everybody. Um, Labu pēcpusdienu visiem. Es vēlētos jūs visus sveikt. Ir ļoti liels prieks uh, redzēt tik daudzu šajā zālē. Mēģinājām uh, šeit pēc iespējas lielāku skaitu cilvēku ietalpi, ietilpināt. Un, nu, jā, jāteic, ka zāle nav īpaši liela, vēl ir priekšā dažas vietas brīvas, trešajā rindā ir trīs brīvas vietas. Nu, šodien deputāti var jāsaisties, ka viņi vēlas, un man liels prieks eh, arī eh, šeit eh, redzēt deputātus. Ceru, ka vairāk vēl pievienosies vēlāk, un īpaši vēlos sveikt draugu. Priekšsēd, kas arī ir starptautiskās tirzniecības komisijas vadītājs Morēra kungu. Viņš arī beigās izteiks dažus komentārus jo viņa komiteja ir arī atbildīga par Eiropas parlamenta darbu šajā ļoti svarīgajā projektā. Es gribu īpaši uzteikt Moreiras kunga vadību, kas ir bijis ļoti nozīmīga šajā projektā. Šī, pirmā, šī, šī būs pēdējā man uzklausīšana, kur es vadīšu šeit Eiropas parlamentā kā komitejas priekšstādātājs, taču man bija Uh, iespējas, ka tirsniecības ieguldījuma partnerība ir tik svarīgs uh, projekts visiem Eiropas Savienībā pilsoņiem, uzņēmumiem, arotbiedrībām, pilsoņiem, patērētājiem. Ir ļoti svarīgi domāt arī par perspektīvu no mūsu vied uh, viedokļa, arī no iekšējās tirgus komitejas viedokļa. Vairākus aspektus mēs šodien skatīsim, jo īpaši jautājums arī par uh, sadarbību tādās jomās kā produktu un pakalpojumu standarti, kā arī par valsts iepirkumu, kur mēs arī esam tikko noslēguši darbu pie apjomīgas reformas. Mums ir visai liela ekspertīze šajās jomās, mēs vēlamies sniegt ieguldījumu šajā procesā. Vēlamies arī nodrošināt to, ka ejot uz priekšu ar šo regulatīvo sadarbību, kā mēs. Uh, lemsim Eiropas uh, līmenī, ņemot vērā arī jautājumus, kas izritīs no diskusijām par šo partnerību. Arī Vašingtonā noritēja divus gadus atpakaļ ļoti veiksmīga vizīte. Tikāmies ar ļoti daudz cilvēkiem, uzsākām sākot, sākotnējās diskusijas, pagājušajā gadā arī daži no jums bija Vašingtonā. Tātad mums ir jātiešām ļoti tieši, tieši ies, iesaist no ASV puses. Esam arī nodarb, nodarbinājuši labu sadarbību ar divām regulatīvām, patiesībā pat trim regulatīvām iestādēm arī no ASV patērētāju produktu drošība, arī Federālā tirzniecības komiteja un Federālā komunikācijas tirzniecība. Ar visiem pārstāvjiem tikāmies sanāksmēs, kad bijām Vašingtonā un arī produktu drošības eh, komitejas priekšsēdis arī bija ieradies šeit. Lūk, tāda ir mūsu sadarbība un šāds ir konteksts. Un kā tad mēs organizēsim sanāksmi? Vispirms sanāksme tiek arī translēta tiešsaistē un tie, kuri neseņēma tulkojumu visās valodās, jūs varēsiet vēlāk arī šo tulkojumu uzdzirdēt eh, vēlāk internetā. Tas viss tiks ierakstīts. Jā, nu atvainojiet, ka um, varbūt ne visiem ir arī sēdvietas un austiņas nevarējām paredzēt, kad būs tik daudz cilvēku. Es domāju, ka jums ir arī um, piekļūt dokumentiem par uh, cilvēkiem, kas šodien uzstāsies, un īpaši vēlos šeit sveikt arī panelistus, kas ir šeit pa labi. Tad, nu, mēs uzklausīsim mūsu vies, viesus, būs iespēja arī deputātiem uzdot jautājumus, būs arī citi pārstāvi no pilsoniskās sabiedrības. Es ceru, ka arī viņi varēs aktīvi piedalīties diskusijās. Nu, lūk, tāds ir konteksts. Man ir tiešām ļoti liels prieks, ka Ignācio Garcia Bersero, kurš ir arī Eiropas uh, komisijas tirzniecības ģenerāla direktorāta direktors un galvenais sarunvedējs, tikko ieradzies arī no Madrides un mēs tiešām arī gribējām sagaidīt, ka viņš ieradīsies, tādēļ varbūt nedaudz nokavējāmies. Tad, nu, pēc brīža arī noskaidrosim, vai mēs uz, jūs uzklausām vispirms jūs vai prezentācijas, kā vēlties. Right, okay, okay. Um, so I think, um, I think I've covered uh, all the other. Šķiet esmu atrunājis arī vispārējos aspektus, kas attiec uz tulkojumu. Ir tiek nodrošināts tulkojums uh, daudzās valodās. Jūs redzat, ka visapkārt šeit ir uh, tulkošanas kabīnes, un uz kabīnēm ir arī uzrakstīts, uh, kādās valodās ir pieejams tulkojums, tā skaitā arī latviešu valodā. Tad par darba kārtību man tiek sacīts, Un formāli ir jāpieņem darba kārtība. Tad, nu, vai tagad ir jautājums, vai mēs varam pieņemt formālu darba kārtību? Lieliski iebildumi nav, nu tādā gadījumā sanāksme tiešām ir leģitīma, varam iet uz priekšu. Nu, ko šķiet, es esmu tagad arī minējis svarīgāko. Tad, nu, es domāju, ka būtu labi uzklausīt uh, Versero kungu un Mulanī kungu. Mans ieteikums būtu tāds, ka mēs varētu sākt ar uh, otro prezentāciju raundu, un iespējams, ka mēs jūs arī kaut kur pārtrauksim runas vidū, bet, nu, mēģināsim, redzēsim, kā tas viss ies uz priekšu. Tad atgriežoties pie tā, ko es teicu iepriekš, tad ir divas sesijas šeit. Un tad nu būs galvenais sarunvedējs, kas arī norādīs, kāds ir konteksts. Tad mēs runāsim par regulatīvās sadarbības izaicinājumiem un arī priekšrocībām Eiropas Savienībai, kā arī ASV industrijai un, partneri, un patērētājiem, kā jūs redzat, šeit ir trīs runātāji - Lena Santiago, kas ir no Eiropas standarta organizācijas zinā direktore, Senelek vadītāja. Viņi ir bijuši šai komitejā tiešām jau daudz reizes. Jūs noteikti zināt, ka šī komiteja ir arī atbildīga par standartiem. Un atbildīga no parlamenta puses arī par standārtu regulas pārskatīšanu. Tālāk, Mārtiņš Kors kas ir arī ekonomiskās klimata, izma, uh, klimata pārmaiņu departamenta vadītājs, arī Ferbender automobīļa industrija pārstāvs, un Monika Gojens, Viņa arī bieži vien ir bijušajā komitejā, un viņa ir arī Eiropas patērētāja organizācijas ģenerāla direktore BEUK. Un, kā jūs zināt, tad uh, mūsu komitejas nosaukums ir iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība. Patērētāja aizsardzība mums ir ļoti aktuāls svarīgs jautājums uh, tirgus attīstības kontekstā. Nu ko? Tad es aicinu Elēnu uzsākt, tad, kad ieradīsies Mulānei kungs tad uh, es došu vārdu viņam, un es ceru, ka, Elēna, ka tu būsi saprotoši. Nu, lūk, uh, aicinu arī tagad uh, dot, aicinu Santiago kundzi izteikties. Liels paldies, liels paldies par šo iespēju izteikties. Uh, paldies par šo iespēju uzstāties divas reizes, bet. Uh, Es vēlētos sākt nekavējoties, bet tomēr sniegt nelielu ievadu par CN un CNELEC. Tātad e e pirmā ir Eiropas standārta organizācija un otra ir elektronikas standārta organizācija. Mums ir 33 dalībvalstis, eh, mums ir nacionālās standārtu eh, iestādes eh, un plus 3 no EFTA valstīm - Norvēģija, Šveice un uh, tāpat arī bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas un uh, Turcijas pārstāvi. Mums ir 17 uh, iestādes attiecībā uz CON un 14 uh, CNELEC. Tas viss ir saistīts ar kaimiņu attiecību politiku, un mums ir eh, partneru standārta organizācijas, eh, kas ir visas iestādes, kas nav iekļauts partnerības eh, sadarbībā. Un tāpat mums ir arī partneru organizācijas, kas ir sabiedrības pārstāvji un citu organizāciju pārstāvji, 8 CN un 10 CNLEC. Tāpat mums ir arī cita veida um, kontaktpunkti ar iestādēm, kas vēlas izmantot Eiropas standartu um, sistēmu. Es domāju, ka š, um, runājot par TTIP, ir ārkārtīgi svarīgi saprast šo tā dēvēto balku sistēmu, kā darbojas uh, un kā ved sarunas CN un CNLEC. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka 70% standārti, kur mēs sagatavojam, nav saistīti tieši ar likumdošanu, bet tie ir standārti, kas ir izstrādāti privātajā sektorā, tāpēc, ka tie ir nepieciešami vai tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka tie ir derīgi. Bet uh, eh, 33% gadījumu runa ir par standartiem, kas um, uh, palīdz Eiropas uh, likumdošanai, tātad, lai mēs varētu aizsargāt uh, sabiedriskās intereses standārtu jomā. Eiropā mums ir trīs Eiropas iestādes. Ir ārkārtīgi svarīgi, ir ārkārtīgi nozīmīgi arī atcerēties, um, kādas ir to darbības jomas, lai jūs saprastu, kur jums ir jāvērš, ja jūs vēlaties Eiropas standārtu. Uh, ASV gadījumā ir tā dēvētais um, C. Vēl bez tam ir arī standarti, kas, kurus ir attīstījuši ārzem konsorcija. Mums ir jāstrādā ar vairāk nekā 600 standartu um, izveidošanas organizācijām ASV tāda ir ASV sistēma. Tas nozīmē, ka ja Eiropā runa ir par 20 tūkstošiem standartu, ASV šajā pašā jomā ir vairāk nekā 60 tūkstošu standārtu, kas, protams, padara dzīvi mūsu ekonomiskajiem operatoriem eh, diezgan sarežģītu. Es vēlētos uzsvērt arī svarīgākās atšķirības starp Eiropas un ASV sistēmu. Vispirms, eh, Eiropā mēs esam parakstījuši labās prakses kodeksu, un visi CN un CNLEK. Uh, dalībnieki. To ir parakstījuši ASV. Tas viss ir saistīts ar aktivitāšu līgumu, kas ir parakstīts ar ANSI. Es jau teicu, ka mums ir trīs standartu iestādes Eiropas Savienībā un vairāk nekā 600 organizācijas, kuras uh, sadarbojas arī ar ASV. Mēs cenšamies eh, strādāt ļoti cieši, lai nodrošinātu Eiropas standartu sistēmas konsekvenci. Tātad, ja runa ir par Eiropas standartu tirgu, tad eh, ir jānodrošina tas, lai nebūtu konfliktējoši standarti Eiropas tirgū. Ļoti iespējams, ka vienam produktam ir nepieciešami vairāki standarti, Tātad vienā produktā ir vairāk standarti, bet ASV ir iespējama arī tāda situācija, ka ir konfliktējoši standarti tirgū. Eiropas gadījumā CN un CNLK noteikumos ir teikts, ka 33 šīs te komitejas locekļiem ir jāpieņem šie standarti. ASV gadījumā var būt dažādi standarti, kas ir konfliktējoši vai atšķirīgi. Tas viss ir atkarīgs arī no likumdošanas un attiecīgā štata, kurā jūs cenšaties eh, izvietot savu produkciju tirgū. Un visbeidzot, standartu kontekstā runājot par likumdošanu Eiropā ir zinām tendence proti ekonomiskie operatori eh, pieprasa tāds kā pašdeklarācijas. Un um, tiek piešķirt attiecīga, uh, tiek piešķirt šāds apstiprinājums, um, pārliecinoties, ka šī produkcija ir saskaņā ar likumdošanu ASV. Uh, tiek paredzēts īpašas klauzulas standartos, un uh, tiek uh, izvērsta certifikācija pirms šī produkcija nonāk tirgu. Mums ir arī uh, milzīgas atšķirības. 30% šo uh, standartu, ko es pieminēju, kas ir saistīta ar atbalstu likumdošanai, tad Eiropas likumdošana aicina vispirms Eh, tātad attīstīt standārts, kas atbalsta noteikti likumdošanu. Tātad visiem ir zināms, kad mēs izstrādāsim šādus standārts, kas atbalsta Eiropas likumdošanu, un visi, kas ir ieinteresēti, var uh, to darīt partnerības līguma ietvaros, tātad ar CN un CNLEK. Process ir pilnīgi atklāts ASV gadījumā ir atsauc uz uh, standartiem likumdošanā, tik līdz šī likumdošana uh, ir publiskota un publicēta. Tātad standarts jau ir publiskots, ir publicēts, un pēc tam ir grūti ietekmēt šo procesu. Eiropas gadījumā Eiropas uh, ekonomiskie operatori uh, vēlas um, padarīt šo procesu efektīvāku, un mēs pilnībā sekojam arī starptautiskajām standartu organizācijām, kas ir atzīts kā tādas ISO un IEC. ASV ASV standartu organizācijas uzskata sevi par starptautiskajām standartu iestādēm uh, vienlīdzīgā līmenī kā ISO un IEC. Mēs sagatavojam standārts Eiropai un mēs arī piedalāmies um, starptautiskajā tendenču attīstīšanā, sadarbojoties ar starptautiskajām standārta organizācijām ISO un IEC. 30% katalogu atbilst ISO un 75% IEC. Tātad ir jāsaka, ka ka e, šie procenti atbilst arī tam, kāds ir aktivitāšu līmenis ISO. Ja mēs paraugamies uz noteiktām jomām, tad šī te atbilstība var būt 70%, bet e, gadījumā, ja runa ir par nozari, kurā nav e, ISO, tad arī starptautisko standārtu pieņemšanas līmenis ir nulle, jo um, Tāda ir um, situācija šajā nozarē. Uh, šīs ir galvenās atšķirības starp uh, Eiropu un ASV. Mēs tomēr uzskatām, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi strādāt pie šīm atšķirībām. Uh, Eiropas organizācijas uzskata, ka ir nepieciešams optimizēt uh, šo sistēmu un atbalstīt um, tirsniecības piekļuvi um, Eiropas Savienības un arī ASV tirgumu. Tātad mēs esam definējuši savus mērķus sapratnes memorandā. Nu, varbūt virsamies uz priekšu nedaudz lēnām. Mēs vēlētos, lai progress būtu lielāks, bet uh, ir ārkārtīgi nozīmīgi uh, nostiprināt šo savstarpējo saprašanos, un tas ir viens no mērķiem, kur mēs esam definējuši. Mēs esam pārliecināti, ka ar sadarbību standartu jomā par spīti visām atšķirībām, ko es pieminēju, ir iespējams atvieglot tirsniecības starp ASV un Eiropas Savienību. Un mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi strādāt pie konsekvences signāla sniegšanas par standartiem. Standartiem ir e, jābūt tādiem, e, kuras virza tirgus, un tos ir iespējams izmantot dažādiem mērķiem. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, kāds ir gala izmantojums standartiem, tad, kad mēs definējam standartizācijas procesu, un tas ir signāls, kur mēs cenšamies eh, dot un definēt kopā ar ASV kolēģiem, lai mūsu eh, sniegtais signāls būtu konsekvents par standartizācijas aktivitātēm. Tātad mums ir viens mērķis parakstīt vienošanos 2014. gadā. Eh, kādas ir eh, potenciālās eh, darbības jomas. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo dažos sektoros, kuros mēs esam panākuši vienošanos, tie nav sektors, kuriem, kuros darbojas arī regulātori. Tātad CEON un CENELEK sektori, jūs te redzat, ka ir jau virkne iniciatīvu, kas ir notikušas Un noslēgumā es vērētos runāt par tādu kā vēlmju sarakstu, ko mēs sagaidām no TTIP ir proti konference, ko, konsekvence. Mēs vēlamies, lai būtu lielāka konsekvence katalogos, eh, lielāka atklātība par šiem standartiem, un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi pirms šie standarti tiek atspoguļoti likumdošanā. Atklātība ir nepieciešama tāpēc, lai mūsu ekonomiskie operatori varētu uh, ātrāk atrast tos standarts ASV katalogos, un, protams, ir mums ne, nepieciešama arī savstarpējība, proti, lai mēs varētu veiksmīgi sadarboties, un mums ir nepieciešama reāli piekļuva tirgu, kas tik tiešām nodrošinās to, ka visu intereses tiek ievērots, un mēs esam panākuši labu vienošanos. Paldies! Well, thank you very much. Lielas paldies! Paldies par šo ļoti informatīvo prezentāciju. Starp citu, šīs prezentācijas būs jums pieejamas Varbūt ne viss ir e, jums te e, izsniegs, īpaši tiem, kam netika sēdvietas, bet viss būs publiskots arī mūsu mājaslapā. Tagad e, uzklausīsim Dēnu Mulānī, kas mums tagad pievienojas tikko no lidostas. Mēs uh, tūlīt uzklausīsim mūsu uh, runātājus par Uh, atšķirību starp TTIP un citiem nolīgumiem starp Eiropas Savienību un ASV. Es gribētu sveikt vēlreiz abus runātājus. Ļoti jauki, ka mēs varējām organizēt šo pasākumu. Ignācio Garcia Bersero ir jau diezgan labi pazīstams. Viņš ir galvenais sarunu vedējs no Eiropas Savienības puses, viņam ir laba pieredze uh, Eh, tirdzniecības jautājumos eh, viņš vada arī Tirdzniecības ģenerāla direktorātu. Un arī Denu Molonī daži no jums jau ir satikuši. Viņš pārstāv ASV eh, tirzniecību Eiropā nu jau vairākus gadus. Viņš ir um, tagad uh, galvenā pārstāvja vietnieks Eiropai un uh, tuvējiem austrumiem. Mēs uzklausīsim tagad Berseru kungu, pēc tam Molāni kungu, un tad būs iespēja uzdot jautājumus. Un tad lūdzu, šī mūsu uzklausīšanās daļa, Bersero kungs. Liels paldies! Man arī ir liels prieks un gods piedalīties šajā uzklausīšanā. Jūs uzdevāt ļoti interesantu jautājumu. TTIP eh, ir, protams, brīvās tirzniecības nolīgums bet tas ir pat vairāk nekā parasts uh, brīvās tirzniecības nolīgums. Parasti mēs runātu par uh, barjerām, uh, par uh, problēmām uh, tirgus piekļuvē, par pakalpojumu sniegšanu, bet tagad mēs cenšamies panākt ko vairāk. Šajā sarunās mēs cenšamies nospraust satvaru uh, regulātoru sadarbībai starp Eiropas Savienību un ASV un, protams, tas skar IMKO komiteju un citas komitejas uh, parlamentā. Visus, kam ir kaut kāda kompetence regulātoru jautājumos. Protams, kad mēs sakām, ka TTIP ir vairāk nekā parastais brīvās tirzniecības nolīgums, uh, tas nozīmē, ka, protams, mēs nosedzam arī uh, piekļuvi tirgumu būs ļoti nozīmīga sarunas par investīcijām, pakalpojumiem, par muitas tarifiem un arī par valsts iepirkumu. Arī te jūsu komitejai ir piekritība. Tad gribu pievērsties jo īpaši valsts iepirkumam. Tas, mūsuprāt, ir viens no galvenajiem mērķiem šīm sarunām. Mēs ceram, ka sarunu gaitā mums izdosies uh, Uh, panākt vislabāko risinājumu abiem tirgiem un atrisināt uh, tās problēmas, kas tika identificētas augsta līmeņa grupas ziņojumā. Mēs zinām, ka ir uh, centrālajā līmenī joprojām zinām ierobežojumi, un mēs centīsimies tos mazināt, bet nedrīkst piemirst, ka ASV ir arī ierobežojumi, kas tiek piemēroti štatu līmenī. Un, protams, tas ir konstitucionāls jautājums, bet būtu ļoti svarīgi, lai mēs varētu kaut kā uh, mazināt arī šo, šīs barjeras. Mēs vēlamies, uh, lai mūsu risinājums uh, valsts iepirkumam šajā līgumā būtu atbilstīgs uh, likumdošanai, uh, nesen pieņemtajai jaunajai valsts iepirkuma direktīvai. Un šajā sadaļā par valsts iepirkumu mēs vadījāmies pēc mūsu valsts iepirkuma direktīvas. Protams, mēs runājam arī par sociālajiem faktoriem, par veides faktoriem. Tas viss ir daļa no valsts iepirkuma paketes. Kā vēl TTIP atšķiras no citiem nolīgumiem? Regulējošie jautājumi ir viens eh, no centrālajiem aspektiem. Mēs cenšamies panākt eh, regulatīvo saskaņošanu starp uh, diviem lielajiem tirgiem. Protams, tas nav vienkārši. Un, uh, tiek izstrādātas ļoti interesantas jaunās pieejas sarunām. Jūs zināt, kā dinamika bijusi visai sarežģīta. Un jo īpaši regulējušās iestādes no abām pusēm ļoti aktīvi iesaistās tagad visās diskusijās. Mēs uh, saprotam, ka pamatprincips ir šāds. Nekādā veidā mēs neatteiksimies uh, no patērētāju aizsardzības. Mēs nemazināsim aizsardzības līmeni, mēs neapdraudēsim vidi. Un arī uh, valsts, uh, valsts un sabiedrības intereses, protams, tiek ņemtas vērā pie mums un ASV. Un arī ANO, um, um, ne, atvainojiet, ASV uh, uh, pieeja šim um, sarunām ir uh, līdzīga. Mēs runāsim uh, arī par regulatīvo saskaņošanu, par standartiem, par kuriem runāja Elēna Santiago. Daži jautājumi jau izskanējuši. Tāpat būs sadaļa par sanitāriem un fitosanitāriem pasākumiem. Un tad mēs izskatīsim arī dažādas konkrētas nozares, kuri jāsasniedz uh, diezgan skaidri nosprausti mērķi. Mēs uh, vēlamies, lai uh, regulējums būtu skaidrs un uh, pēc iespējas vienkāršāks. Mēs ceram nākotnē pārvarēt vēl nesaskaņas un iespējamas problēmas, sadarbojoties šajos regulējušajos jautājumos pamat nozareis. Uh, mēs darīsim visu, lai mūsu uh, regulējošo iestāžu darbība būtu droša un efektīva. Tā kā būs gan uh, horizontāli mērķi, gan specifiskie nozaru mērķi. Mēs uh, diskutēsim par uh, regulatīvo jomu vairākās sadaļās. Es gribētu tagad pieminēt četrus pamatprincipus, kas tiks izmantoti visā darbā. Runa ir par horizontālajiem noteikumiem. Pirmkārt, jāsaprot, ka mēs vēlamies uh, sasniegt labāku sadarbspēju starp mūsu regulējušajiem režīmiem. Nevar būt tā, ka viena puse uh, at, panāk, ka otrā puse kardināli maina savu sistēmu. Nē, mēs apzināmies, ka katrai pusē ir sava specifika un atšķirības standartos paliks. Mēs nevaram no atšķirībām izvairīties, bet vajadzētu lūkoties, kā var uh, panākt sadarbību starp diviem atšķirīgiem režīmiem. Tāpat mums vajadzētu piedāvāt uh, Uh, labākus stimulus mūsu regulējušajām iestādēm, lai tās sadarbotos. At, mēs vēlamies labāku regulējošo sadarbspēju, kā es teicu. Ja mēs to gribam panākt, tad mums jāpalūkojas, kā notiek šī sadarbība, kā var uzlabot regulātoru dialogu un kā aktīvāk iesaistīt ieinteresētās puses. To vajadzētu darīt regulatorā procesa agrīnajās fāzēs. Jo eh, jūs arī labi zināt, kāds ir šis process, jūs diskutējāt arī ar eh, regulātoriem. Tad, ja, jo tālāk šis process virzās uz priekšu, jo um, redzamākas ir uh, atšķirības starp Eiropas Savienības un ASV uh, uh, režīmiem. Nākamais princips. Mums uh, jānosaka, kā vispār notiek standartu izstrāde un kā mēs varam nodrošināt, lai tiktu ņemta vē, ņemtas vērā visas iespējas nodrošināt ekvivalenci vai savstarpējo atzīšanu. Mēs vēlamies sasniegt līdzīgu aizsardzības līmeni un tagad jālūkojas, kā to sasniegt. Trešais princips. Ar, saks, sakarā ar regulējošo uh, konsekvenci. Mums jāievēro visas nozares, visi sektori. Un uh, mums uh, jāizslēdz varbūt dažas jomas, uh, bet noteikti jāiekļauj arī finanšu sektoru sadarbība un jāpanāk pilnīga uh, uzticamība abās pusēs. Un visbeidzot, mums jāpievēršas jaunajiem izaicinājumiem. Mums ir dažādas institūciju struktūras, uh, dažādas regulējošo iestāžu uh, darbības uh, sistēmas, dažādi modeļi. Mēs iekļaujam regulējušajā darbā arī ieinteresētās puses un mēs lūkosimies arī, kāda ir sadarbība starp likumdevējiem un uh, standārta organizācijām, regulējušajām iestādēm. Šeit arī Eiropas parlamentam būs spēlējama izšķiroša loma. Lūk, tie ir mūsu pamatprincipi, un tie tiks uh, ievēroti, runājot par visām sarunu sadaļām. Es domāju, ka ir jau ļoti pozitīvs aspekts. Mēs esam sākuši darbu, eh, esam pievērsušies vairākām nozarēm eh, ķimikālija jomā, eh, farmaceitiskajā jomā, medicīnisko ierīču jomā, automobīļu un tekstīlu izstrādājumu jomā. Mēs jau esam aktīvi uzsākuši darbus. Un tagad mums ir jānosaka konkrētie soļi, kas jāspēr, lai nodrošinātu uh, efektīvāku sadarbību starp regulējušajām iestādēm un lai panāktu augstu aizsardzības līmeni patērētājiem gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Šis darbs ir, protams, ļoti sarežģīts un tas prasīs uh, Uh, darba un laika ieguldījumu no abām pusēm. Tas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies sasniegt labus rezultātus TTIP. Pēc divām nedēļām uh, prezidents Obama ieradīsies uz Briseli, uh, un tā būs lieliska iespēja viņam apstiprināt politisko atbalstu šīm sarunām. Mēs uh, plānojam šajā gadā turpināt ļoti aktīvu darbu. Protams, mēs nepabeigsim sarunas šogad, bet ja šis darbs netiks veikts, ja tas tagad tiks pārtraukts, tad jo grūtāk būs noslēgt šo darbu paredzamā laikā. Paldies! Liels paldies! Paldies par ļoti skaidru norādi uz konkrētiem izaicinājumiem, ka jāiet tālāk par brīvās eh, tirzniecības nolīgumu. Jāizveido šī partnerība. Jūs arī norādījat ļoti precīzi uz vairākām jomām, kur arī šī komiteja vēlas tikt iesaistīta. Noteikti arī tāda kā darba programma mūsu eh, nākamajiem kolēģiem kad nākamā komiteja sāks savu darbu rudenī. Man ir ļoti liels prieks veikt arī šeit uh, Danu Mulanī kungu. Un pēc uzrunas aicināšu arī deputātus uh, izteikties. Uh, varat pieteikties, lūdzu. Uh, we'll try and remember them. Yeah. Uh, and um, uh, uh, so questions will be coming up. Jautājumi tātad tiks uh, uzdoti pēc brīža, bet vispirms uzklausīsim Mulane kungu. Uh, Liels paldies priekšsētāji kungs par uzaicinājumu, par iespēju arī uh, uzstāties jūs priekšā un arī runāt par tētipu. Mēs runājam par šo jautājumu, cik kāds ir šis tētipa, ir jārunā par diviem pamatiem, proti, ka ir jau tagad divi lieli tirgi, ir vairāk nekā uh, 4 miljārdu dolāru investīcijas ir arī jau 3 miljārdu apmērā. Katru dienu arī notiek uh, transakcijas ar pakalpojumiem, produktiem un kā arī 13 miljoni uh, darbinieku ir abās Atlantijas okeāna pusē šajā jomā. Taču arī, kā teica līderis, šī, šajās attiecībās ir vēl lielāks potenciāls un, lai to pilnībā varētu izmantot, mums ir jābūt ambicioziem, visaptvarošiem. Ir vēl viens aspekts vai šī sākuma punkts, raugoties uz tētipu, uzkrīt kā ASV un es. Mums ir daudz dažādi jautājumi, ko mēs risinām divpusēji, bet mums ir arī daudz kopīgu vērtību, vērtības, pie kurām mēs noteikti varam strādāt globālajā vidē. Mēs stāv, abas puses aktīvi darbojamies arī Pasaules Savienības organizācijā un spēlējam šā, šo daudzpusējo uh, spēli. Mēs strādājam kopā, lai risinātu ne tikai divpusējos jautājumus, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet investīcija tirzniecība jomā, bet arī, lai risinātu arī globālus jautājumus. Kā teica Ignācio, runājot par divpusējiem jautājumiem, šajā nolīgumā ir arī tādas, eh, mēs risinām tradicionālas tirzniecības šķēršļus, eh, muitas nodevs un eh, arī mēģinām mudināt pakalpojumu tirzniecību, mēģinām mudināt arī veikt lielākas investīcijas, aizsargāt investors, kā teica Ignācio, ar vienu no lietām, kas varbūt ir vislielākais izaicinājums un varbūt potenciāli arī, kas sniegs vislielāko labumu, ir tieši regulatīvā sadarbība. Uh, Mēs mēģinām samazināt, izskaust šķēršļus un izmaksas, kas ir saistītas ar liekām, uh, liekiem šiem regulatīvajiem šķēršļiem, regulatīvajām atšķirībām. Tas ir lieki, kā es saku, tas ir nevajadzīgi, jo šeit mēs nemēģinam vienkārši atcelt noteikumus kā tādus. Nē, mums ir jāsaglabā ļoti augsts aizsardzības līmenis cilvēkiem, patērētājiem, videi lai pilsoņi abās Atlantijas okeāna pusēs arī varētu no tā gūt labumu, bet mums ir jāsamazina tie noteikumi, kas rada izmaksu atšķirības. Mēs uh, uh, izvēlamies dažādas pieejas, viena no tām būtu tehniskās, tehniskie šķēršļi, tehniskie standārti un noteikumi. Uh, kas ir saistīti arī daļēji, kad e, dzirdēju, kad ienācu zālē, tad, tad bija šī prezentācija par standartiem un tad arī pārtiks e, nekaitīgums, sanitārie, fitosanitārie pasākumi. Un vēl e, ies, pieeja, kas ir horizontālāk rakstura, mēs to saucam par regulatīvo pieeju. Ir šie horizontālie aspekti, kas attiecas uz mūsu standārtu noteikumu izstrādi. Uh, kādus mēs varam uh, uh, izstrādāt, lai samazinātu izmaksas. Un kā teica arī Ignācijā savā uzrunā, mēs varam tiešām uh, ļoti daudz darīt tieši horizontāli attiecībā uz tirzniecību un tehniskiem standartiem, bet ir arī iespēja, jo īpa, īpašos jomās strādāt pie uh, regulatīvajām eh, šīm atšķirībām mazinātās. Visā šajās jomās, manuprāt, viens no galvenajiem jautājumiem ir eh, tāds, ka ir ļoti daudz eh, rīki, kas ir mūsu rīcībā. Daži no jautājumiem mums nav tik jauni. Esam jau iepriekš strādājuši, runāju, ka sadājām arī par, par, par šo bioloģisko pārtiku, arī runājām par sadarbspējas standartiem, viedo tīklo, arī iekļāvām test, Eh, testēšanas un certifikācijas noteikumus, eh, kā arī šo vīnu ražošanas prakses eh, savstarpēja atzīšana un arī aviācijas jomā esam strādājuši pie drošības standartiem inspekcijām Un tas ir tas, ko teica arī Gnāsijo, proti ir ļoti daudz dažādi rīki, kas ir mūsu rīcībā, informācija datu apmaiņa, piemēram, lai varētu mazināt šo um, vienu un tā pašu standartu vairāk kārtēju izmēģināšanu, testēšanu, šo sastarpēju atzīšanu, ļoti daudz instrumentu mūsu rīcībā. Uh, lai tos varētu iz, arī izmantot katrā sektorā un arī horizontāli, lai samazinātu liekos nevajadzīgos izdevumus. Sarunvedēji tagad arī strādā pie tā, lai pētītu visus šos rīks un instrumentus, lai arī gūtu labumus, maksimālos labumus no tiem. Viens no svarīgākajiem instrumentiem, kā piemērs, ir šajā horizontālajā sadarbībā būtu regulatīvajā un standarta attīstībā, un šī ideja par, caursp par caurspīdīgumu arī laicīgi iespēja visām iesaistītajām pusēm komentēt priekšlikumus, lai viņu priekšlikumi arī tiktu ņemti vērā. Mūsuprāt, tā plaši to skatot, Mēs tādējādi varam nākt klajā ar labākiem noteikumiem, labākiem, efektīvākiem standartiem un uh, izstrādāt arī mazāk atšķirīgus standārtus, lai varētu nodrošināt, protams, vienlaicīgi nepieciešamo aizsardzības līmeni, bet samazinot liekās atšķirības sarunvedē pašlaik ir eh, arī aktīvi strādā eh, pie šo rīku eksploatēšanas, lai redzētu, ko mēs varam izmantot, lai sasniegtu šo mērķi. Tālāk runājot par šo globālo aspektu, mēs piekrītam viedoklim arī par eh, uzņēmumu līdzdalību, aktīvu līdzdalību starptautiskajos tirgos. Novēram nu, arī tendence pasaulē kur valstis prasa, lai investīciju pro, eh, produkti arī tiek sniegti vietēji vai tiktu mm, veicināt arī šī vietējā inovācija. Ļoti daudz dažādi faktori, kas ir jāiekļauj šajā starptautiskajā tirzniecībā, nepieciešamība arī teikšu, fizisko klātbūtni un tā tālāk tā joprojām. Šie ir dažādi jautājumi, pie kuriem mēs varam kopā strādāt, papildus arī vēl citiem globāliem jautājumiem, kā piemēram. Mudināt arī izstrādāt augsts vides uh, aizsardzības standarts, savvaļas dzīvnieku un dzīvotņu aizsardzība uz abu kontinentu ekonomikā. Nu, ir šādi uh, mārķējumi arī par. Un šie noteikumi. Tad vēl viena svarīga uh, lieta. Kā mēs varam attīstīt šo plašo partnerību, ir atvērt durvis plašam ieguldījumam no visiem iesaistītajām pusēm, kas ir iesaistīti šajā procesā, no lielajiem līdz mazajiem uzņēmumiem, pilsoniskā sabiedrība. Uh, arī akadēmiskā vīde strādājošiem. Ir ļoti svarīgi, lai šīs sarunas arī atspoguļo iesaistīto pušu intereses un lai arī tās, šīs sarunas atbalstītu iesaistītās puses. Ko mēs tad darīšu katrā no sarunu cikliem, katru laiku tas attīstās, bet, nu, sarunu laikā mēs uh, sniedzam arī mums un mūsu partneriem arī iespēju uzklausīt iesaistītās puses, uzklausīt viņu viedokli, atbā, atbildēt uz viņu bažām un izveidot dialogu ar iesaistītajām pusēm, kurām ir ļoti svarīgs šis process. ASV, ASV tirsniecības pārstāvis arī nāca klajā ar, pa, ar paziņojumu, kur arī detalizēti tika paskaidrot mūsu mērķi, tiesībā uz katru jomu šajā sarunā. Tas ir īpaši dokuments, tik, nu, tur ir e-pasts, adrese, arī lai iesaistītās puses varētu arī sas, e, sazināties un piedalīties TTIP politikas mērķu sasniegšanā. Kā es teicu, sarunu ciklu laikā aizvien uh, lielāk ir bijusi šī sadarbība ar iesaistītajām pusēm. Un šī pieejas, šo pieeju esam pielāgojuši, jo daudz bija interesēti piedalīties, noturēt šāds konstruktīvs viedokļu apmaiņas. No ASV e puses Mēs vienmēr vēlamies veicināt mūsu iesaistīto pušu aktivitāti, esam atvērti ieteikumiem. Te es arī pielikšu punktu priekšsēdētāju un uh, esmu būšu priecīgs atbildēt jūsu jautājumiem. Well, Liels paldies jums abiem par to, ka jūs uh, pieminējāt veselu virkni problemātiski jautājumi, pie kuriem mums vēl ir jāstrādā. Mūsu rīcībā nav īpaši daudz laika un es nezinu arī, cik daudz laika ir mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Es piedāvāšu kolēģiem izteikties pavisam īsi uzdodot savus jautājumus. Um, šobrīd manā sarakstā ir Stailem kungs, Dion kungs, uh, Rūls kungs, Maklārkins kungs, Engstrāms, Benrapa un Arijas kungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šī pēdējā iespēja. Kreutzmann kungs. Beraps kungs, jūs esat manā sarakstā. Un tātad tagad dod iespēju jums uzdot pavisam īsu jautājumu. Paldies priekšsēdājiem, paldies eh, sarunvedējiem. Man ir prieks, ka jūs esat šeit un mēs, protams, nevēlētos, uh, lai jūs uh, zaudāt uh, šajā balsojumā, kas ir tik ārkārtīgi svarīgs. ASV delegācija nāca klajā ar savu prezentāciju un runāja par tādu, ka iekšējā tirgus izveidošanu starp Eiropas Savienību un ASV. Es domāju, ka daudzi no mums nav iepriecināti ar to, ka strīdus izšķiršanas jautājums arī izslēgts no šīm sarunām. Tāpat eh, mēs priecāmies par to, ka eh, tiek runāts par lielāku caurskatāmību. Šodien ir paredzēta uzklausīšana šeit, eh, rīt ir paredzēta uzklausīšana citā komitejā. Uh, Vai nav pienācis laiks izveidot īpašu komiteju, uh, kas uh, strādā tieši pie šiem jautājumiem, un lai jūsu laiks tiktu izmantots labāk, lai mēs varētu iesaistīt visas ieinteresētās puses un arī iesaistīt visus deputātus, kurus tas interesē? Paldies! Mēs dosim arī uh, Morero iespēju izteikties par šo jautājumu. Tagad vārds Dijon kungam. Liels paldies priekšsēdētājiem! Liels paldies sarunvedējiem par to, ka viņi ir ieradušies. Man ir divi savstarpīgi jautājumi Malenī kungam. Nafta nolīgums. Jums ir 20 gadu pieredze šajā jomā, un es esmu izlasījis, ka tikai 15% amerikāņu atbalsta šo nolīgumu, 45% vēlētos no tā atbrīvoties, jo ir uh, zaudēts ļoti daudz darba vietu, it kā saistībā ar šo uh, nolīgumu. Otrs jautājums, ja mēs runājam par TTIP, es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī um, īpaši uh, transatlantiskā partnerība un nafta. Un ja mēs runājam par noragalēm attiecībā uz mārķējumu, Ja izdotos uh, panākt vienošanos starp e- ASV un Eiropas Savienību, kā tas ietekmēs citus nolīgumus, tātad kā jūs tiksiet galā ar šo jautājumu? Paldies! Paldies, un tagad Rūls kundze. Paldies! Um, es ar interesi uzklausīju Stēleres kundzes priekšlikumu, bet domāju, ka specializētajā komitejā tomēr Eh, netiek diskutēts par eh, detalizētajiem jautājumiem. Es gribēju jautāt par eh, valsts iepirkumu un līguma piešķiršanu. Jūs lielu uzmanību pievēršat caurskatāmībai, bet tieši valsts iepirkuma jomā ir daudz problēmu un da daudz ir nobažījušies. Ir svarīgi zināt, vai būs negatīvais vai pozitīvais pakalpojumu saraksts, jo tas ietekmēs līgumu piešķiršanu un arī koncesiju piešķiršanu Pašlaik skaidrības nav, un tāpēc ir liela neskaidrība. Tāpat nav skaidrs, vai ūdens joma ir izslēgta, ūdens apgāde, vai tā būs iekļauta kaut kādā veidā, varbūt paslēpus, vai paliks ārpus aptvēruma, kā tas ir paredzēts. Un visbeidzot, par sabiedrības iestāžu sadarbību. Mums ir ļoti stingrs regulējums, vai tas tiks ņemts vērā šajā nolīgumā. Mums ir ļoti svarīgas valsts iestāžu un privāto iestāžu partnerības, bet es domāju, ka vajadzētu arī runāt par valsts iestāžu sadarbību savā starpā. Paldies! Thank you, Mrs. McClarkin. Paldies, McClarkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji un es priecājos par iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā. Esmu gan INTA, gan IMCO komitejā. Es vēlētos uzdot jautājumu komisijas pārstāvim, kā arī mūsu kolēģim no ASV, kas attiec uz uh, noregulējumu jautājumiem kā uh, no re, uh, regulatīvā uh, sadarbības uh, padoma darbosies, kā ir iespējams panākt uh, to, ka uh, tiek ņemt vērā gan uh, publiskās, gan eh, privātās jomas intereses. Un tālāk par valsts iepirkumu, kas ir jautājums, kuram es sako ļoti cieši abās komitejās, kurās darbojos. Protams, ka te ir starpvalstu jautājums, un šobrīd tikai 37 eh, valsts ir parakstījuši GPA. GPA. Tātad, kā ir šobrīd ar termiņiem, kā mēs varētu um, labāk organizēt šo procesu. Un kā mēs varētu to iekļaut sarunās. Paldies! Paldies, un tagad uh, Pajālas kundze. Man ir divi jautājumi. Pirmais būs Bisēro kungam, uh, Eiropas komisijai. Nākamnedēļ, nē, uh, pēc uh, divām nedēļām mēs šeit uh, plenārsēdē izskatīsim direktīvu uh, par uh, valsts iepirkumu sadarbībā ar trešajām valstīm, un tur ļoti svarīga ir uh, šī savstarpējīguma komponente. Bet, ja mēs runājam par ASV un citām rūpnieciskajām valstīm, mēs vēlamies panākt tieši savstarpējīgumu. Uh, Ja mēs pieņemsim šo direktīvu un vienosimies, mums būs konkrēti noteikumi, vai tas neatvieglos mums turpmākas sarunas? Uh, vajadzētu, lai ASV arī atvērtu savu valsts iepirkuma sistēmu Eiropas uh, dalībniekiem. Tagad Mulēnī kungam. Jūs teicāt, ka standarti netiks mazināti uh, normas un patērētāja aizsardzība, kā arī lauksaimnieciskie standarti netikšot modi, mazināti. IMCO eh, strādā ar normām un standartiem, un eh, sabiedriskajās debatēs ļoti bieži izskan eh, ideja, ka lauksaimnieciskie standarti ASV vienkārši nevar būt tādi paši kā Eiropā. Jūsu standarti ir skaidri atšķirīgi no Eiropas normām. Kā jūs šo problēmu risināsiet? Paldies, Engstrom kungs. Thank you. Paldies. Man ir jautājums abiem sarunu vedējiem. Man šķiet, ka jums uh, apmēram pirms gada neizdevās panākt akta nolīgumu. Bet Cerokungs, vai jūs klausaties? Is it working? Yeah, okay. Tātad, kā jau es teicu, Eh, es atgādināju, ka jums neizdevās panākt aktu līgumu eh, noslēgšanu. Te bija eh, ārkārtīgi strīdīgi jautājumi, kas, kuriem nebija sabiedrības atbalsta. Arī tas, ka šīs sarunas tika vestas slepeni un pat deputāti, nemaz nerunājot par ieinteresētajiem pilsoņiem, nevarēja iepazīties ar dokumentiem. Uh, Tagad jūs vedat TTIP sarunas, kas patiesībā notiek tieši tāpat aizslēgtām durvīm. Ir dažādas sadaļas, kas ir ārkārtīgi slepenas un kurām nav uh, sabiedrības atbalsta. Mans jautājums ir, kāpēc jūs to tā darat, vai jūs, īp, jo īpa, jūs īpaši to darat, tāpēc, lai šīs sarunas izgāstos, vai arī uh, Jums šķiet, ka jums izdosies eh, panākt eh, šo sarunu novēršanu līdz galam par spīti demokrātiskajiem iebildumiem. Paldies. Eh, un tagad vārds Benraps kundzei. Es nezinu, vai mikrofons darbojas. Labdien! Tātad, lai atgrieztos pie vispārējā konteksta sarunvedēji, jūs teicāt, ka ir svarīgi panākt daudzpusējās sarunas, nevis divpusējās sarunas, bet problēma ir tāda, ka šobrīd, ja mēs ejam uh, rietumu pieejas virzienā, uh, runājot par blokiem, tad tas mums rada nopietnas problēmas. Um, Krievija, Austrum Eiropa, Vidusjūra, tie ir mūsu partneri, un šī te pieeja uh, ietikt kā ASV virzienā ar kopējām normām, manuprāt, nav pareizā pieeja. Un otrs punkts. Santiago kundze teica, viņi vēlētos, lai eh, šis līgums tiktu parakstīts uh, 2014. gadā, bet es vēlētos, lai jūs ieklausītos pilsoniskās sabiedrības teiktajā, lai jūs ieklausītos sabiedriskās domas teiktajā. Daudz pilsoņi uh, saka pavisam skaidri, ka viņi nevēl šo TTIP. Kāpēc? Tāpēc, ka nav nepieciešamās atklātības. Santiago kundze teica to, cik svarīgi ir šī atklātība un godīgi spēles noteikumi, bet kā gan ar šo NSA gadījumu mēs varam pateikt, ka ASV ir godīga attieksme pret mums sarunās. Un pēdējais punkts. Eiropas sarunu vedēji ir teikuši, ka jau ir sākuši vest sarunas par noteiktām nozarēm. Jūs runājat par eh, ķīmijas produkciju. Es vēlētos uh, zināt, kas notiks ar rīču direktīvu, vai tā tiks ievērota. Paldies! Liels paldies, un tagad Arijas kungs. Liels paldies priekšsēdētājiem! Es esmu to vidū, kas ir pārliecināti par to, ka šis līgums ir absolūti nepieciešams Eiropas Savienībai un arī ASV, bet es neatgriezīšos pie iepriekšējām uh, diskusijām, uzdošu drīzāk konkrētus jautājumus. Es domāju, ka līdz šim mēs neesam pietiekami iekļāvuši savus pilsoņus, jo bieži vien tas, kas notiek Eiropā, uh, Ehm, proti pilsoņi neatbalsta ideju par nolīgumu noslēgšanu ar ASV, tāpēc, ka viņiem ir zinām aizspriedumi pret ASV pieeju. Un es domāju, ka mums būtu jārunā par to, kāds iegums mēs arī no tā iegūstam. Tātad, piemēram, par viesabanēšanu arvien vairāk patērētāju uh, Eh, tad, kad viņi dodas eh, otru pusi Atlantijas okeānam, pārliecinās, eh, cik liels ir šīs te viesabanēšanas izmaksas. Un tātad nav iespējams izmantot mobilās telekomunikācijas otru pusi Atlantijas okeānam. Tas ir šķērslis. Tieši šķērslis pilsoņiem, kas vēlas nodarboties ar biznesu Atlantijas okeāna otrā krastā. Varbūt mums būtu jāprēc šis jautājums arī nolīguma ietvaros. Paldies! Paldies, un tagad noslēgumā Kreutzmankungs. Man ir tikai viens jautājums. Uh, mazie un vidēji uzņēmumi mums ir ļoti svarīgi. Un kā mēs nodrošināsim, ka viņiem tiks nodrošināta uh, laba attieksme? Pie mums ir 21 miljonus aptuveni MVU, un uh, viņi uh, ļoti ietekmē mūsu ekonomiku un IKP veidošanos. Paldies, saka priekšstādātājs. Paldies par šiem jautājumiem. Un tagad uh, uzklausīsim mūsu runātājs Bersera kungs, pēc tam Molēni kungs. Es sākšu ar uh, jautājumu, kas vairāk kārt izskanēja. Šajās sarunās ir ļoti svarīgi nodrošināt atklātību un labu informāciju visiem Eiropas pilsoņiem par sarunām, jebkurā sarunu jomā. Un to mēs arī darījuši. Mēs esam publiskojuši pozīciju dokumentus, norādot, kas ir Eiropas Savienības mērķi, ko mēs cenšamies sasniegt. Un praktiski visās sārunu sadaļās mums ir attiecīgi dokumenti. Mūsu nostāja ir publiskota, tāpēc pirms mēs kaut kādu pozīciju izsakām, tā tiks diskutēta ar dalību valstīm, arī ar Inta komiteju. Um, Eiropas parlamentā un Inta uzraudzības grupa pirms un pēc sarunu raunda uh, ar mums tiekas. Eiropas parlaments iekšēji organizē uh, pārstāvību šajā sarunu grupā. At mēs tam pārstāvēt arī EINTA komitejā. Un es uzskatu, ka mēs uh, darām visu, lai šīs sarunas uh, notiktu atvērtā veidā pēc iespējas atvērtākā veidā. Protams, mēs nevaram visas pozīcijas konkrēto tekstu publiskot. Ja šīs pozīcijas būtu iepriekš zināmas, tad nu kādas sarunas varētu notikt. Bet mēs eh, darām visu, lai pēc iespējas pilnīgākā informācija būtu pieejama publikai. Un interešu grupas, kas vēlas ar mums diskutēt, eh, ir varējušas to darīt Tagad atbildēšu uz konkrētākajiem jautājumiem. Pirmkārt, par ūdens uh, apgādi. Ūdens apgāde uh, nekādā veidā šeit vēl netiks iekļauta. Mēs uh, neesam paredzējuši uh, nekādas saistības. Ūdens apgāde ir izslēgta no valsts iepirkuma direktīvas aptvēruma. Un mēs neakceptēsim nekādas saistības uh, Uh, ūdens jomā šo sarunu gaitā. Vācijā pavisam nesen es par to tieši runāju, jo es zinu, kā Vācijai šis jautājums ir īpaši svarīgs. Un es varu tikai atkārtot, ka par ūdens pakalpojumiem, par ūdens apgādes pakalpojumiem mēs neuzņemsimies nekādas saistības te kontekstā. Mēs, protams, vienmēr sarunās uh, par pakalpojumiem izslēdzam uh, publiskos pakalpojumus. Vienmēr ir īpaša klauzula, tāpat arī šajā nolīgumā ar ASV. Tad par uh, regulatīvās sadarbības padomi. Pašlaik mēs esam tikko uzsākuši mūsu diskusijas, un komisārs De Guhts uh, plāno turpināt konsultācijas par to, kā šī regulātoru padome darbosies. At mēs, protams, skatīsimies regulējuma jautājumus, un tas nozīmē, ka mums būs pilnībā šajā procesā jāiekļauj regulējušo iestāžu pārstāvjus mēs e, nodrošināsim regulātoru klātbūtni sarunu procesā, un uh, viņu līdzdalību. Tas nozīmē, ka mēs uh, iesaistīsim šo uh, regulatīvo konsult konsultāciju padomi. Tad dialoga gaitā vienmēr, kad runa būs par regulējumu jautājumiem, šī padome tiks piesaistīta, tas ir viens no elementiem TTIP kontekstā. Uh, Bet, kā es teicu, sarunas ir pašlaik vēl agrīnajā fāzē. Mēs vēl cenšamies uh, noteikt, kā šī padome visefektīvāk varētu dom, uh, darboties. Valsts iepirkums mums ir ļoti svarīgs. Mēs apzināmies, ka ASV iestādēm vajadzēja sazināties ar atsevišķiem štatiem, uh, jo tur ir ļoti sarežģīta piekritība. Mēs apzināmies, eh, cik eh, sarežģīta būs šī sarunu sadaļa, eh, līdz ASV štati neiesaistīsies un neuzņemsies konkrētas saistības. Daži jautājumi šajā jomā tika vēl atlikti uz vēlāku laiku, tāpēc, ka mums vispirms jānosaka pamat prioritātes vēl gribētu jūs iedrošināt, īpaši Angstrom kungu. Mēs nerunājām par intelektuālā īpašuma tiesībām. Intelektuālais īpašums ir ļoti skaidra joma TTIP kontekstā. Mēs um, neplānojam šo sadaļu izstrādāt. Ja, es zinu, kā Mēs uh, tikām kritizēti uh, iepriekšējā nolīguma gadījumā, bet mēs uh, diskutējam TTIP kontekstā tikai ļoti ierobežotu intelektuālā īpašuma jomas jautājumu skaitu. Akta sarunas ir atsevišķi procesi, tas turpināsies. Uh, Eh, bet tas ir pilnībā atdalīts no TTIP. Tagad par eh, eh, ķīmiju. Arī te gribu izteikties ļoti skaidri. Tas, par ko mēs runāsim ar ASV ķīmisko vielu jomā, tas viss nekādā veidā nenozīmēs kaut kādu kompromisu attiecībā uz patērētāju aizsardzību, kas ir nodrošināta rīču regulējumā. Dažos gadījumos uh, ir atšķirības likumdošanā. Mums vienkārši būs uh, uh, jākonstatē šīs aizsardzības atšķirības. Te mēs varam strādāt ar savstarpējo atzīšanu, piemēram. Un, ja mēs runājam par regulējušiem aspektiem, uh, Tad ir ļoti praktiski soļi, kā nodrošināt sadarbību, piemēram, starp vides aizsardzības iestādi ASV un mūsu e, ķīmisko aģentūru. Tad aģentūras var apmainīties ar datiem, un tas ļautu visiem ietaupīt resursus aģentūrām un arī nozarei. Tā kā ir iespējami ļoti praktiski pasākumi Bet mēs nekadā veidā neapdraudēsim uh, mūsu likumdošanu un Eiropā sasniegto aizsardzības līmenī. Un arī ASV taču apzinās, ka šī joma ir ļoti svarīga. Mēs sarunu gaitā lūkosimies, kā var saskaņot regulējušo satvaru, neapdraudot aizsardzības līmeni. Par, SMI, par MVU Mēs uh, sarunu gaitā pievēršam lielu uzmanību MVU jautājumiem. Būs īpaša nodaļa, un mēs uh, lūkosimies, kā var atvieglot piekļuvi tirgumu tieši MVU, kā var viņam atvieglot tirzniecību. Būs daudz jautājumu Uh, procedūras, piemēram, uh, muitas uh, procedūras, kas tieši skar MVU. Un mēs domājam, ka šis nolīgums būs izdevīgs MVU, piemēram, farmaceitiskajā jomā. Ja lieli uzņēmumi, kas tirgo farmaceitiskos izstrādājumus vai medicīnas ierīces, ASV un Eiropas Savienībā ir pakļauti uh, regulējušai kontrolei, tas varbūt ir tikai tāds neliels apgrūtinājums viņiem, bet MVU tas skar uh, daudz nopietnāk. Mēs to apzināmies un mēs darīsim visu, lai regulējušais satvars būtu pēc iespējas draudzīgāks MVU. Tāpat mēs lūkosimies, kā var uzlabot mūsu regulējošo režīmu uh, atvērtību un caurskatāmību, jo mūsu režīms ir pietiekoši sarežģīts, ASV režīms ir vēl sarežģītāks ar vairākiem regulējuma līmeņiem, un MVU ir nepieciešama e, laba informācija par šiem režīmiem un to saspēli, lai atvieglotu tirzniecību. Tā kā mēs e, raudzīsimies, kā var atvieglot arī informācijas plūsmu, kas nonāk līdz MVU TTIP kontekstā mēs tam pievēršam lielu uzmanību, jo tā ir īstenā pievienotā vērtība. Jā, jūs runājāt par uh, svarīgiem jautājumiem un viesabonēšanu, telekomunikāciju aspektu. Jā, tik tiešām mums ir pašlaik dažādi principi, kas tiek piemēroti. Uh, mēs to apzināmies, un es piefiksēju jūsu komentāru. Paldies! Liels paldies par šiem komentāriem un atbildēm. Tagad uh, Mulanī kungs. Thank you. Liels paldies priekšsēdētājiem. Jautājums par citiem nolīgumiem. Viens uh, jautājums šajā uzklausīšanā par to, kādā veidā tētip atšķiras no citiem brīvās tiesniecības nolīgumiem aktu. Tad mēs runājam par ļoti plašiem regulatīvajiem režīmiem, arī augsta aizsardzības eh, standārti vidējais eh, patērētājiem, arī integrējam dažādas ekonomikas, investīcijas, tirzniecības kontekstā. Uz tētip mēs raugāmies tā, ka, jā, ko mēs varam darīt, lai, š, lai izmantotu šos 3 miljārdus eh, dolārus un kā radīt vairāk darba vietas, kā izmantot eksportu potenciāli, kā palielināt eksportu, jo mēs visi ļoti labi zinām, ka uzņēmumi, kas eksportē, rada ātrāk darba vietas, labāk atalgots darba vietas, uzņēmumi aug ātrāk, ja palielināsim eksportu abās, abos mūsu kontinentos, un mēs varam tiešām palīdzēt konkrēti, konkrētiem cilvēkiem, jo galbeigās beigās jautājums jau ir tieši tāds, uh, kāda tam visam būs ietekme uz uh, uh, pilsoņus, patērētāju, darba vietas, arī konkurence, kas rada iespēju arī samazināt cenas, arī pakalpojumu jomās lielākas izvēles iespējas. Tās ir visas lietas, kuras mēs risinām strādājot pie tētipa. Abās mūsu kontinenta ekonomikās ir ļoti liels iespējas uh, Un tās noteikti arī var būt citādākas nekā iespējas, ko prezentē citi izniecības partneri. Tālāk jautājumi par pakalpojumiem valsts iepirkumu, arī ūdens pakalpojumi, kas izslēgti. Jūs noteikti esat ievērojuši, ka visi šie jautājumi ir ļoti sarežģīti. Interesanti. Uh, redzēt arī, ka pēc konsultācijām ir iesaistītajām pusēm un cilvēkiem, kuriem ir ļoti svarīgi visi šie jautājumi, mēs saņemam tieši šos jā, jautājumus, mēs sarunvedēji, un bieži vien ja tiek pausts kāds bāžas no kāda iesaistītā puse, tad arī attiecīgais sarunu dalībnieks eh, risina šo, šīs bāžas, varbūt nerisinot katru detaļu. Tomēr jāteic, ka piedaloties šajās konsultācijās ar iesaistītajām pusēm un arī uz, lasot simtiem komentārus, ko no viņiem saņemam, bāžas ir saistīts tieši ar visiem šiem punktiem, un to ņemam vērā mūsu sarunu. Uh, Uh, gaitā. Es domāju, ka daļai tas arī uh, atrisina jautājums par caurspīdīgumu, kas arī izskanēja jūsu jautājumu. Es gribēju teikt šorīt, nē, bet tas ir šo pēcpusdienu. Tālāk jautājums par. The, um... ECC augstā līmeņa uh, ziņu, grupu ziņojumā uh, kas uzsāk šīs sarunas, rekomendēja šīs sarunas, mēs noteicām vairākas uh, lietas, ko darām regulatīvajā jomā, TTI, eh, regulatīvā šī konsekvence un tam līdzīgi ir jāatzīst, ka jā, ir nepieciešams atvers, lai ietu tālāk, lai turpinātu progresēt. Mēs neatrisināsim katru jautājumu, protams, bet, nu, jādara maksimums. No mūsu perspektīvas, kā teica Ignācio, uh, Mēs pašlaik diskutējam par to, kas uh, ir aktuāli regulatīvajā sadarbībā. Un šīs progress būs atkarīgs no tā, par ko mēs būsim vienojušies tajās uh, sarunās par struktūru, kā darbosies viss šīs lietas no mūsu uh, viedokļa ir jārauga, pie kā mēs nonāksim regulatīvajā sfērā, un tad ir jāraugās uz to, kāds izskatīsies institucionālais satvers, lai varētu turpināt darbu. Jautājums par valsts iepirkumu. Komisija arī ļoti skaidri pateikusi, ka tai ir ambīcijas valsts iepirkuma jomā arī valsts un uh, vietējā pašpārvaldes līmenī, ka mums arī ir savu programmu valsts iepirkumu jomā un var norādīt uz to, ka mēs vēlamies turpināt, uh, uh, izpildīt savus prioritātes. Es nevaru tagad norādīt me, uz, kā, uz mehānismiem un termiņiem. Pašlaik mēs ar štatiem konsultējamies. Uh, respektējot, protams, arī štātu darba programmu un intereses, raudzīsim, kādi ir pienākumi un kas viņiem būtu jādara šajā valsts iepirkuma jomā. Nekomentēšu par ķimikāliem, jo šeit piekrītu, jā, kā. Ka ķimikālija jomā, ko mēs varam darīt, lai samazinātu izmaksas šķēršļus, kas izriet no regulatīviem atšķirībām. Es domāju, ka tas noteikti atšķiras no tā, ko mēs varētu darīt, teiksim, medicīnas iekārtu, farmācijas jomā un tā tālāk. Mums jāskatās ļoti radoši uz to, ko varam šeit panākt ar informācijas apmaiņas, starpniecību un tā tālāk. Protams, mums šeit ir eh, dažādi regulatīvie režīmi, regulatīvās sistēmas, un mums ir jābūt ļoti radošiem par to, kā mēs samazinām izmaksas, kas ir saistītas ar šiem diviem dažādiem regulatīvajiem režīmiem. Jautājums par ietekmi uz citām valstīm šīs daudzpusējais aspekts. ASV, Eiropas Savienība ir liels spēlētāja pasaules tiesniecības organizācijā. Mēs uh, saprotam, mums ir nepieciešama ļoti labas daudzpusējas vienošanās. Mēs koordinējam darbu, lai panāktu progresu Ženēvā. Daudz no tā, ko mēs darām šajās sarunās, uh, Ja mums izdosies izveidot lielāku 800 miljonu patērētāju tirgu, tas noteikti var nākt par labu arī citām valstīm. Jo šeit mēs runājam par regulatīvo jomu, par kopīgām pieejām, lai aizsargātu vidi, um, lai strādātu arī darba tirgus jomā un arī caurspīdīguma jomā. Visi šie jautājumi un risinājumi var tikai pozitīvi, manuprāt, ietekmēt citas valstis, kaimiņu valstis. Lai nu kā, kā es sacīju, šajās sarunās, jā, mēs raugāmies uz divpusējiem aspektiem, bet ņemot vērā to, kas mēs esam, mēs saprotam arī mūsu darbības globālo ietekmi, mēs runājam arī par globāliem jautājumiem. Jautājums tagad par digitālajiem pilsoņu datiem Jā, mēs šeit mēģinām radīt tādus pienākums, kas mudinās, veicinās konkurenci preču pakalpojumu jomā. Tam noteikti būs arī ietekme uz patērētājiem, zemāks cenas, lielāka izvēle. ir visai plašs datu tīkls, kas tiešām atbalsta milzīgo arī šo transatlantisko uh, sadarbību. Veikt šos ieguldījumus. Mums tas viss ir jāveicina, tāpat laikā, protams, respektējot arī privātumu abās okeāna pusēs. Un tas būs arī galvenais, varbūt grūtākais uzdevums. Tālāk par MVU maziem vidiem uzņēmumiem. Es uh, gandrīz varu apliecināt, ka mēs arī izstrādājam augstā līmeņa grupas ziņojumu, apzinoties to, ka mēs noteikti minēsim mazos vidējos uzņēmums, kā kaut ko tādu, ko mēs varam uh, veicināt un atbalstīt. Jo mēs uzskatām, ka MVU ir ļoti svarīgs motors izaugsmēji abās ekonomikās. ASV MVU veido apmēram pusi no privātā nodarbinātības tirgu un apmēram 40% no high-tech un nelauksaimniecības jomas nodarbinātības. Uh, Tie mazie vidēji uzņēmumi, kuriem ir lielāks potenciāls izaugsmas jomā, darba vietu radīšanas jomā, nav pietiekami pārstāvēts starptautiskajā tirzniecībā. Mums būtu šeit kaut kas jādara, lai uzlabotu viņu piekļuvi informācijai, lai viņai būtu nepieciešama informācija, lai viņi varētu piedalīties starptautiskajās tirzniecības plūsmās. Dažās jomās, kur mēs īpaši strādājam, mēs saprotam arī to, ka. Kā būs eh, ļoti pozitīva ietekme uz darbam ar tieši uz MVU Ignās, jo jau minēja šīs regulatīvās atšķirības, kā tas ir ārkārtīgi nesamērīgs čērslis maziem uzņēmiem, salīdzinot ar lieliem uzņēmiem. Mēs mēģinam šeit to visu pavērst MVU interešu virzienā. Uzņēmumi, kas arī pārvieto preces pār robežām, atvieglot visu muitas procesu. Uh, Es domāju, tas palīdzēs MVU, lai ko mēs arī darītu, piemēram, elektroniskajā tirzniecībā. Tas, um, tam būs tikai pozitīva ietekme uz MVU, blakus uh, muitu procesu, procedūru atvieglošanai tā tālāk. Mēs atzīstam dažādu nodaļu, dažādas aspektus un ka tie var nākt par labu MVU dažādā veidā. Un mēs aicinājām arī E, tieši MVU iesniegt savus komentārus, savus priekšlikumus par to, kāda ir viņa, kādas ir viņu intereses. Un, kad pagājušajā nedēļā noslēdzām sarunu raundu, tad uh, izstrādājām arī kopīgu paziņojumu, kur arī minējām MVU, kas piedalās starptautiskajā tirzniecībā un kas vēlas piedalīties aktīvāk vairāk. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, kam pievēršam visu uzmanību. Paldies! Good. Well, um... Ļoti labi. Es vēlos pateikties jums abiem diviem par to, ka pievienojāties mums. Mums bija liels prieks jūs šeit uzņemt un uzklausīt, un es domāju, ka mums ir ļoti nozīmīgi jūsu apņemšanās panākt veiksmi šajās sarunās. Es apzinos arī, ka mēs saskaramies ar veselu virkni ārkārtīgi sarežģītu jautājumu. Kā jūs redzat, kolēģiem daudz no jautājumiem ir ārkārtīgi nozīmīgi, un iekšējā tirgū mēs e, esam pieraduši pie tā, ka mēs risinām jautājumus, kas ir saistīti ar beztarifu šķēršļiem un e, dalībvalstu prerogatīvām e, dažos jautājumos vairāk harmonizācijas, mazāk harmonizācijas, bet mēs, protams, apzināmies, kādi ir izaicinājumi, ar kuriem jūs saskaraties, un mēs esam apņēmības pilni tos risināt. Uh, Mums, protams, ir svarīga atklātība un visu spēlētāju iesaistīšana, un es priecājos par to, ka arī jūs to uzsvērāt. Tieši tāpēc jau arī mums ir šī uzklausīšana. Esmu pārliecināts, ka e, runāju visu kolēģu vārdā, pateicoties jums un novēlot veiksmi turpmākajās sarunās, un esmu pārliecināts, ka um, arī mūsu pēcteči, kas darbosies šajā komitejā, turpmāk uzaicinās jūs uz mūsu komiteju. Un mm, es domāju, ka uh, eh, Marēro noteikti runās par uh, šiem nākotnes jautājumiem noslēdzošajā uzrunā. Liels paldies jums par to, ka ieradāties! Uh, good. Okay, well... Labi. Mums vēl ir paredzētas lielisks prezentācijas un svarīgi jautājumi uzklausīšanā. Ja ik viens nu, uzmanīgi ieklausīsies manis teiktajā, tad varbūt mums izdosies pavirzīties uz priekšu. Thank you very much. Tātad. Turpināsim. Paldies Mārtiņam Kursam par to, ka viņš ir eh, pacietīgi gaidīja savu kārtu. Es domāju, ka auto nozara ir viena no nozīmīgākajām nozarēm, jo te mēs domājam par regulatīvo uh, savietojamību, un liels paldies par to, ka jūs esat ieradies šeit. Un pēc tam vārds būs arī Gainas kundzei. Paldies priekšsādātāji, paldies par iespēju pārstāvēt šeit uh, automobiļu rūpniecības uh, viedokli. Es uh, runāšu ne tikai par Vācijas autoražotājiem, bet arī par piegādātājiem, jo ne tikai lielie uzņēmumi pārdot uh, automašīnas uz ASV, bet ir arī vesela virkne, ļoti daudz MVU, kas piegādā uh, auto daļas Es domāju, ka nevajadzētu uzsvērt, cik liela nozīme būs TTIP uh, automobiļu rūpniecībai. Tirsniecības liberalizācija ir lieliska iespēja, un šī būs vislielākā liberalizācijas iespēja. Mēs runājam par 32% uh, visas automobīļu tirzniecības pasaulē. Un uh, Eh, brīvās tirzniecības nolīgums TTIP būtībā beidzot būs tāds, kas nostādīs Eiropas Savienības tirgu vienādā līmenī ar ASV tirgu. Mums ražotājiem un piegādātājiem eh, svarīga ne tikai muita. Vācijas autoražotāji miljārdu eiro ietaupītu gadā, ja mēs eh, atteiktos no muitas tarifiem. Bet uh, Vēl lielāka problēma ir ne muitas tirdzniecības barjeras, ir uh, uh, aprēķināti uh, tādi uh, ekvivalenti muitas tarifiem, un tas nozīmētu, ka principā, uh, ja mēs atteiktos no šiem nemuitas barjerām, tad mēs it kā ietaupītu 26% no muitas tarifiem. Automobīļu rūpniecībai nav skaidrs, kāpēc uh, ražotāji, piemēram, nevar um, uh, uh, vienkāršot darbu pie tik vienkāršām lietām kā uh, autospoguļi uh, vai lampiņas. Mēs varam taču sadarboties un uh, ietaupīt ļoti daudz naudas. Automobilis, kas ir uh, tehniski uh, apstiprināts Eiropas Savienībā, kāpēc viņš nevarētu braukt uh, Amerikā un otrādi? standartu saskaņošana būtu ļoti svarīga. Cilvēki taču Eiropā un ASV nav tik atšķirīgi. Viņiem ir uh, tādas pašas intereses attiecībā uz drošību un vidas aizsardzību. Un mēs uzskatām, ka uh, regulēšanas prakse un tradīcijas attīstījās, protams, ar labu pamatojumu gadu desmitu gaitā, bet situācija ir mainījusies. Mēs dzīvojam globālajā pasaulē un mūsdienās vajadzētu pārskatīt šīs eh, atšķirības. Regulātoru sadarbība attiecās uz pašreizējo regulējumu, bet arī uz nākotnes regulējumu. At abi aspekti ir vienlīdz svarīgi, un tirdzniecības nolīguma kontekstā jārunā par abiem. Pašlaik ir taču eh, saprotami, kur mēs varētu ietaupīt un eh, nopelnīt. Izmaksas būtu daudz mazākas, ja būtu saskaņotāks regulējums, un tieši MVU tas ir svarīgi. Augstās izmaksas eh, ir saistītas ar tehnoloģisko diferencēšanu, un tā ir tā lielākā barjera piekļūstot uh, ASV tirgumu. Es pats strādāju Ford uzņēmumā, uh, pirms uh, pārgāju strādāt uz autoražotāju savienību, un nemaz nebija viegli pie mums ražotos automobīļus pārdot ASV. Un tāpat otrādi, ASV ražotās automašīnas reizēm nevarēja iziet šeit tehnisko apskati. Eh, jo vienkārši nebūtu izdevīgi eh, šīs automašīnas modificēt, lai piedāvātu tās citā tirgū. Es domāju, ka tas nozīmē, eh, ka mums ir mazāka produktu izvēle tirgū. Tā kā mums būtu daudz labāka un inovatīvāka konkurence, ja mēs mazinātu šīs atšķirības, būtu zemākas izmaksas. Pietiek paskatīties, kas notika ar Eiropas iekšējo tirgu. Tas veicināja investīcijas un uzlaboja tehnoloģijas. Mēs nevēlamies mazināt standartus. Nē, mēs vēlamies aplūkot to regulējumu, kas varētu tikt saskaņots, protams, neapdraudot drošības un vides standartus, jāizvairās no dubultā regulējuma, no dubultā darba, jo tas nav uh, nec ražotāju, nec piegādātāju interesēs. Šie dubultie un vairākārtējie standarti uh, nevienam nenes labumu. Eiropas Savienībā un arī ASV autorūpniecība Eh, šeit eh, ir prezentēta, kad jūs redzat mūsu eh, savienības, mūsu ražotāju savienības un arī ASV savienības. Un jāsaka, visas rūpniecības organizācijas norāda, ka nepieciešama sadarbība, lai izvairītos no šiem dažādiem standartiem nepieciešams identificēt, kur standarti dubultojas. Un, lai to panāktu, mēs esam uh, uzdevuši veikt pētījumu. Ar to var noteikt, kas būtu uh, svarīgākas tēmas, kurām pievērsties. Pagājušajā nedēļā šis pētījums uh, tika prezentēts. Pētījums uh, tiks pabeigts vēl šajā gadā un tad mēs redzēsim, kur var saskaņot standartus. Piemēram, uh, bremzes uh, drošības uh, jostas un gaisa spilveni. Gan ražotājiem, gan piegādātājiem ir jāstrādā pie dažādām sistēmām, lai palielinātu um, drošību, piemēram, ārkārtas bremzēšanas sistēmas. Uh, un bremzēšanas pārbaudes tiek veiktas sas ar uh, saskaņotiem noteikumiem. Uh, piemēram, jānosaka, uh, kāda jābūt virsmai, uh, virsmas saķērei, kā mēs nosakām bremzēšanas efektivitāti. Eiropā, no Grieķijas līdz Spānijai, līdz Vācijai, mums ir atšķirīgi nosacījumi. Uh, un ASV ir vēl citi standarti, un mums eh, neizdodas pat vienoties eh, par saķeres koeficientu, kas būtu jāpiemēro, lai veiktu šos testus. Pie mums ir eh, viens vienots tests Eiropā, kaut gan pie mums autoceļi ir atšķirīgi, bet Cits testēšanas standarts ir ASV, un es nedomāju, ka tas veicina drošību kopumā. Pētījums, ko es pieminēju, to ir uzdevusi Mičiganas universitāte un Kalmers universitāte Zviedrijā, un mēs sagaidām rezultātus vēl šogad kā es jau pieminēju, par to, kā mēs varam mazināt šīs atšķirības uh, Eh, nemazinot drošību. Jo mums ir jāsaprot, eh, ja automobīlis tiek ražots pie mums Eiropas Savienībā ar mūsu standartiem, eh, vai tas novestu pie tiem pašiem rezultātiem, tas tiktu ražots ASV saskaņā ar ASV standartiem. Mūsu inženieri ir pārliecināti, ka mūsu mērķi nav atšķirīgi. Uh, un uh, mūsu uh, standārti pēc būtības nav tik atšķirīgi, tāpēc tos var saskaņot. Runājot par nākotnes regulējumu, mums jānosaka, kas vispār tos definē. Autorūpniecība ir augošā nozare, tā joprojām attīstās. 90. gadā uh, tika pārdoti 40 miljoni automašīnu, 11. gadā 65 miljoni un 20. gadā tie būs 92 miljoni automašīnu pasaulē. No nu, kurienes tad radīsies šī izaugsme? Tā jau noteikti neradīsies Eiropā un diez vai arī ASV. Tad mums jālūkojas, kur šī izaugsme notiek. Jaunattīstības valstīs, jo īpaši Ķīnā. Jūs redzat šeit, ka vēl 2011. gadā, pirms trīs gadiem, Eiropā tika uh, apstiprinātas vairāk automašīnas nekā Ķīnā. Pašlaik prognoze 14. gadam ir zem 12 miljoniem automašīnu, jaunu automašīnu un Ķīnā 17,5 miljoni. Tā kā mums jāpalūkojas, kas nākotnē vispār varēs definēt standartus uh, autorūpniecībā. Ja Eiropas Savienība neizmantos šīs iespējas kopā ar ASV brīvās tirsniecības nolīgumā definēt nākotnes standārtus, tad šo, tad šo, šo standārtus mums diktēs pavisam citas valstis. Un jo īpaši, ja mēs ņemam vērā izaugsmes prognozes. Ķīnā uh, jāpalūkojas, cik tad ir automašīnas uz tūkstošu iedzīvotājiem. Jau tagad tas ir vislielākais tirgus visā pasaulē, bet uz tūkstošu iedzīvotājiem ir 44 automašīnas. ASV ir 967 e, automašīnas uz tūkstošu iedzīvotājiem. Un es domāju, ja mēs uh, varētu vienoties ar ASV, uh, e, tad mēs izveidotu standārtus, kas būtu relevanti visiem citiem tirgiem. Noslēgumā gribu teikt, regulār, regulatīvā sadarbība nesīs gan ekonomiskos ieguvumus attiecībā uz pašreizējo regulējumu. Protams, te ir daudz darāmā, bet mēs jau tagad cenšamies noteikt, kurās jomās ir iespējama šī sadarbība. Jo svarīgāka būs ietekme uz nākotnes sadarbību un nākotnes standartiem, mēs varam spēlēt šeit dzinēju lomu Eiropa un ASV kopā. Mēs kopā varam noteikt nākotnes pasaules standartus, un mēs ceram, uh, ka komisija atbalstīs mūs uh, šajās, uh, šajos plānos. Liels paldies, un visbeidzot šajā runātāja ciklā sveicu šeit Gojens kundze, lūdzu. Uh, thank you. Normally there should be slides. I don't know whether the colleague is there. Paldies. Te vajadzēja būt uh, eh, slaidu prezentācijai, bet es nezinu, vai tie būs pieejami. Nu, varam sākt arī bez slaidiem. Vai drīkst sākt? Priekšsēdētāji. Tie arī man kolēģi. Tātad liels paldies, liels paldies par to, kas esat uzaicinājuši mūs, eh, lai mēs iepazīstinātu ar, ar eh, savu nostāju attiecībā uz TTIP. Es esmu Monika Goens, es eh, vadu Eiropas organizāciju patērētā aizsardzībai BEUC, un es šodien arī izsakošu šīs organizācijas vārdā. Mēs piedalāmies arī tīklā, kur ir iesaistītas Eiropas Savienības un ASV patērētāja aizsardzības organizācijas. Ne jau pirmo reizi es runāju par šo jautājumu, un eh, es atvainojos jau iepriekš tiem, kas varbūt ir dzirdējuši dažas no eh, manis teiktajām uzrunām. Es mēģināšu neatkārtoties. Es ceru, ka jūs iegūsiet vairāk informācijas un, un Mēs vēlētos arī, lai jūs zinātu, ka mūsu ies nostāja ir piesardzīga, jo mēs vēlamies vienmēr strādāt uh, ar it kā sliktāko scenāriju, kamēr mēs nezinām, kas ir dokumentu tekstā. Tātad uh, tik līdz, kamēr, tikmēr, kamēr mums nav piekļuvuši šim dokumentam, mēs esam ieņēmuši tādu kā aizsargājošu, ja piesardzīgu pieeju, kamēr neesam iepazinušies ar tekstu. Runājot par eh, regulatīvo sadarbību. Es esmu juriste, un es varu teikt, ka tas ir diezgan vispārējs koncepts. Bieži tiek runāts par sadarbību, par konsekvenci, un te var būt runa gan par informācijas apmaiņu, labās prakses eh, piemēriem un apmaiņu starp iestādēm līdz pat maksimālai harmonizācijai. Tātad šis plašais koncepts ir jāizskaidro spēlētājiem, lai viņi saprast, kāda būs ietekme sabiedrībai no tā un arī tirgumu. Un šī izvērtēšana, protams, ir iespējama tikai tad, kad mums ir dokuments, kas apraksta regulatīvās sadarbības aptvērumu. Un pastāv risks Eiropas Savienībai, bet arī ASV, kas ir saistīts ar suverenitāti. Ja Eiropas Savienība vēlas pieņemt jaunu uh, likumdošanu, ir jāraugās ne tikai uz to, kā šī likumdošana uh, eh, atstās ietekmi Eiropas Savienībā, bet arī uh, uz tirsniecības attiecībām ar ASV. Tātad tas ir papildus elements. Uh, ļoti svarīgi ir paturēt to prātā. Un, protams, regulatīvā sadarbības padome. Mēs priecājamies par to, ka drīz būs pieejams dokuments. Uh, Un, bet mēs vēlētos zināt, par ko ir runa, vai runa ir par vadlīnijām, ar kurām tiek interpretēti noteikumi, tātad kāds ir aptvērums. Es ceru, ka pēc dažām dienām šī informācija bū, tiks publiskota. Pavisam īsi par šo uh, slaidu. Mēs uh, absolūti at, atzīstam to, ka ir iegūmi patērētājiem Tātad eh, zemākas cenas, labāka inovācija, labāka kvalitāte un tā tālāk un tā joprojām, bet regulatīvā sadarbība kā tāda nedos eh, šo iegūmu. Ir nepieciešami labāki noteikumi tirgu un kā ir iespējams to garantēt, kā var garantēt, eh, ka šie, šī summa, par ko tiek runāts, kur iegūs it kā no TTIP katra mājasaimniecība Kā ir iespējams nu, nodrošināt nu, to, ka tik tiešām e, šis te izmaksu samazinājums būs par labu patērētājiem? Mēs esam mācījušies no pieredzes, kā patērētā aizsardzības organizācijas, ka liberalizācija nenozīmē automātiski no tā iegūs patērētājs. Ja tirzniecības uh, nolīgumā uh, Tātad ir svarīgi, kas ir eh, šajā tirsniecības nolīgumā, vai eh, tā ir struktūra, vai te ir kaut kāda iespēja, kas nodrošinās to, ka privāta uh, tirgus um, fragmentācija neaizstās uh, publisko tirgus fragmentarizāciju. Un, protams, ir zinām riski, kas ir saistīti ar regulatīvo sadarbību. Uh, ja mēs esam pavisam naivi, mēs varētu iedomāties, ka ja mēs atceļam beztarīfu eh, barjeras tirzniecībai, pieņemot labākos standārts, augstākos standārts, un te es došu arī dažus piemērus. Piemēram, ASV būtu Uh, teiksim, uh, citi uh, noteikumi attiecībā uz listeri, mums būtu citi noteikumi attiecībā uz salmonelos, mēs no tā varētu iegūt, bet mums ir iespējas, ka tā ir um, deregulatīva darba kārtība, kas varbūt nav politkorekti. korekti bet uh, pastāv arī risks, ka varētu tikt atšķaidīt līdzinējā aizsardzības standarta, patērētā aizsardzības standarta. Uh, viens piemērs, tas tik tiešām ir simbols, De Guhta kungs, komisārs, uh, ir pavisam skaidri pateicis, ka nebūs kompromisu par pārtiks drošumu likumdošanu, un te viņš deva piemēru hormoni un ģēmo. Tātad, tā ir sarkanā līnija bet ja viņš e, nerunā par ar chloru apstrādāto e, e, putnu gaļu, tad tas neko nenozīmē. Tātad tā ir riska procedūra, kuru īsteno EFSA, un iespējams, ka situācija varētu mainīties, bet šobrīd par to publiski netiek runāts. Tātad tas tomēr ir nedaudz viltīgi. Uh, Protams, ka mēs uzskatām, ka atklātība ir absolūti izšķirīga, un komisija ir monopoltiesības vēst sarunas no Eiropas Savienības puses. Sākotnēji Eiropas parlaments tika atstāts novārtā, bet šķiet, ka tas ir vairāk iesaistīts, un mēs noteikti atbalstīsim gan šo parlamentu sasaukumu, gan arī nākamo, eh, lai parlamenta loma tiktu ņemt vērā un lai eh, tā teiktais tiktu uzklausīts. Mēs esam pamanījuši zināmas uzlabojums eh, tajā, kā tiek iesaistītas uh, interesētās puses, tātad tiek organizēti uh, dažādi pasākumi. Mēs priecāmies par to, ka ir publiskās konsultācijas un ka ir uh, konsultatīvā grupa par TTIP. Mēs par to priecājamies, bet tie ir tikai pirmie nelielie solīši pareizajā virzienā. Arī mēs tajā, šajā procesā uh, piedalāmies un mēs vēlētos sniegt savu uh, viedokli komisijai, bet tā pagaidām nevēlas to uzklausīt. Tad, tad uh, varbūt, ka mēs esam tikai tādā kā iesildīšanās procedūrā, bet nu, es ceru, ka mēs nepagursim pirms mēs tik tiešām esam uzsākuši darbu. Un uh, publiskās konsultācijas ārkārtīgi svarīgas, tas ir apsveicams solis un tas ir ļoti, ļoti izšķirīgi, lai saprastu, kas notiks ar rezultātiem jo šobrīd šķiet, ka rezultāti eh, būs drīzāk negatīvi virknē ieinteresēto pušu. Jautājums ir, ko komisija ar to darīs? Daudz saka, ka, ja jūs vēlaties, eh, ja TTIP eh, būtu veiksmīgs, tad nu, mums ir jāatsakās no dažām sadaļām. Un visbeidzot, daži vārdi par savstarpējo atzīšanu. Protams, ka mēs varam piekrist tam kā principam, Bet tad, ja rezultāts tik tiešām ir tāds, kā mēs vēlamies, pārtika ir droša, bet arī, ja uh, process ir tāds pats proti gaļas uh, kontrols Eiropas Savienā, Savienībā uh, īsteno neatkarīgi eksperti, bet ASV tās var būt privātas iestādes un bieži vien tie var būt arī pārtikas uzņēmumu pārstāvi. Uh, Tāpēc arī mēs vēlētos, lai mums būtu plašs aptvērums un lai tas tik tiešām būtu, sav, lai tik tiešām būtu savstarpēja atzīšana. Jo, ja šis princips netiek pienācīgi izstrādāts, tas var um, divējādi negatīvi ietekmēt patērētāju. Tas nozīmē, ka jūs kā, nu, respektīvi, ja a, Eiropas Savienības sistēma ir labāka nekā ASV sistēma, tad iespējams, ka uh, um, um, veiklā nonāk uh, produkts, kas atbilst tikai ASV likumdošanai, un tas nav uh, pietiekam drošs, un tas neatbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Un kas tad notiks ilgtermiņā? Eiropas uh, rūpniecība liks uh, Eiropas likumdevējiem samazināt uh, prasības attiecībā uz Eiropas uh, rūpniecību, tāpēc, ka gal galā uh, šie noteikumi ir mīkstāk attiecībā uz ASV produkciju. Un tātad gal galā uh, noteikumi Eiropas Savienībā tiks atšķaidīti. Nu, vēl es vēlētos teikt, ka tā ir iespēja arī um, likumdevējiem pateikt pavisam skaidri, ka Eiropas noteikumi netiks mainīti Un tas nozīmē, ka šī produkcija, kas neatbilst Eiropas Savienības standartiem, netiek uh, ielaista Eiropas Savienības tirgu. Un ir e, jānodrošina tas, lai tik tiešām šī savstarpējība būtu ļoti augstā līmenī. Un visbeidzot, protams, mēs esam pret uh, uh šo te investīciju uh, jautājumu jautājumu, bet par to es nevēlos detalizētāk runāt. Paldies! Iekļauties laikam, jums labi, paldies! Tagad uh, pieteikšies Vēlēra kundze, Zelere kundze un Ulers kundze, vai ir vēl kāds kolēģis, kuri vēlas izteikties, uzdot jautājumu. Es vēlos teikt, ka arī citi dalībnieki, kuri nav deputāti, vēlas uzdot jautājumu, bet tā kā mēs uzsākām sarunas vēlāk, es nezinu, vai e, mums pietiks laika, bet ja beigās būs palicis pārlaiks, tad došu jums vārdu. Nu, lūdzu. Katram deputātam minūte, uzdodiet konkrēts jautājums un arī norādiet, e, kuram runātājiem jūs uzdodat savu jautājumu. Lūdzu, Vēlērs kundze. Jā, <clears throat> ich kans, kans. Ļoti īsi priekšsādātāji. Es eh, būtībā vēlējos tikai izteikt kādu komentāru. Uh, izskanēja doma, ka jums jāpārbauda situācija, un kā parlamentam. Bet uh, mēs taču ne tikai kontrolējam rezultātu, mēs arī pieņemam lēmumu, mēs balsojam par to, kas tiek lemts. Un, ja šis rezultāts mūs neapmierina, tad mēs nepiekritīsim. Nu, ne jau mēs, protams, nākamais parlaments. Eh, daži pateica, ka jāvienojas līdz gada beigām, bet naivi būtu uz to cerēt. Es saprotu, protams, ka rūpniecībai gribētos ātrāk panākt kādu rezultātu, bet eh, diez vai tas būs iespējams. Es saprotu, ka arī e, Vācijā un uh, citās valstīs ir lielas bažas par lauksaimniecības produktiem un pārtiku. Mēs nevaram pateikt tik vienkārši, kā mēs uh, apzināmies, ka visu var noteikt attiecībā uz rūpniecību un uh, ne pārtikas produktiem un atstāsim lauksaimniecību ārpus aptvērumā. Tas būtu uh, īpaši bīstami mums Protams, būtu vienkāršāk tagad sākt ar rūpnieciskajām precēm, un um, zinu, ka automobīļu rūpniecība vēlas izvairīties no dubultajiem standārtiem, kas tiešām nav nepieciešami. Bet tagad jautājums autorūpniecības pārstāvim. Viņš teica, jā, Ķīnā tagad uh, daudz vairāk jauno automašīnu un bez vienošanās ar amerikāņiem mēs uh, pazudīsim Bet vai jūs nedomājat, ka ar šo izaugsmi Ķīnā un Āzijā būtu saprātīgi vienoties arī ar šīm valstīm? Dēlēm kundzes, kundze lūdzu. Paldies priekšstādātāji, paldies mūsu runātājiem. Ja man arī ir daži jautājumi. Visu pirms gribēju precizēt par piekļuvi dokumentiem. Jūs teicāt, mums nav piekļuvas dokumentiem. Es domāju, ka caurskatāmība ir ļoti svarīga. Mums arī šis piekļuves nav pilnībā. At jūs runājāt par uh, attiecībām ar parlamentu un uh, sarunu vedējiem parlamentā. Kā es teicu, notiek ļoti daudzas dažādas sanāksmes, un es nezinu, vai šo sanāksmu rezultāti tiks apkopoti un kaut kādā noderīgā veidā izmantoti. At kā jūs, jūsuprāt, parlaments varētu aktīvāk un labāk strādāt? Uh, Rūlerkundze. Paldies par uh, atklātību un caurskatāmību. Mēs uh, tagad dzirdējām, ka sarunu vedēji runāja, ka viss ir atklāts un viss ir par caurskatāmību. Jūs teicāt, ka dokumenti nav pieejami. Un tik tiešām sabiedrībā ir tāds iespējas, ka caurskatāmība nav nodrošināta. Mēs joprojām nezinām, ko piedāvā Eiropas Savienība šajās sarunās, ko piedāvā amerikāņi un tas taču būtu tas priekšnosacījums - informēt sabiedrību par pamatnostādnēm, par to, ar ko mēs sākam šīs sarunas, jo tikai tā mēs varam ņemt vērā subsidiaritāti un vietējo jā, valdības iestāžu viedokļus. Ļoti jauki, ka jūs veicat šo pētījumu, jo Pagaidām jūs runājāt konkrēti tikai par eh, bremzēšanas pārbaudēm. Ja runa būtu tikai par tādiem atsevišķiem uh, aspektiem, tad to varētu paveikt arī bez starptautiskajām pārunām, bez nolīgumiem. Ja jūs vēlaties plašā mērogā ietaupīt izmaksas, tad vajadzētu konkrētos rezultātus. Ja runa ir tikai par izmaksu uh, mazināšanu, tad tiešām tik apgreizīti drošības un vidas standarti Man ir piemērs no būvniecības. Eiro normas iekļauj drošības normas, bet ASV standarti neiekļauj drošības standartus. Un ja notiks savstarpējā atzīšana, proti, ka mums būtu jāatzīst ASV normas, tas nozīmētu, ka mūsu standarti pazustu, jo, protams, drošības pārbaudes prasa laiku un naudu. Un tas būtu tiešām problemātiski. Thank you. Fine. Paldies. Paldies. Es domāju, ka te jau kļūst skaidrs, ka runa nav tikai par pamatprincipiem, bet arī par detaļām. Es piekrītu uh, viedoklim, ka te ir lieliskas iespējas uh, Vācijai, Eiropas Savienībai, ASV un MVU. Uh, Uh, atceļot uh, tirsniecības barjeras. Šīs uh, praktiskās barjeras tiešām izmaksā ļoti dārgi mums visiem, bet, kā jau teica kolēģi, jālūkojas ļoti precīzi, par ko ir runa. Vailres kundze ir taisnība, līdz gada beigām diez vai būs konkrēti rezultāti, kas visus apmierinās. Jo mums pat nav konkrēta teksta, jums arī nē. Mēs nevaram pat analizēt, kur vēl ir kaut kādas nesaskaņas, kādiem kompromisiem var piekrist, kur ir priekšrocības, kur ir negatīvie momenti. Mums vienkārši nav šī teksta. Un tāpēc nevajadzētu uh, pārsteigties, uh, uh vajadzētu strādāt rūpīgi. Un tad tiešām mums ir uh, svarīga caurskatāmība. Tās trūks ne tikai ražotājiem, bet arī parlamentam. Mēs runājām par to, kas vispār notiek, kas ir plānots, bet uh, kad mēs arī ielūdzam šeit sarunu vedējus, tad mēs dzirdām tāds vispārīgos vārdus par principiem, par sarunu struktūru, bet kur tad ir uh, nolīguma teksts. Mums ir vajadzīgs konkrēts teksts, lai to izpētītu un sāktu detalizētās sarunas, lai mums pēc tam neteiktu, lūk, tas ir teksts, mēs par to esam vienojušies, neko nevar mainīt, jūs varat tikai piekrist vai nepiekrist un viss ir galā. Ja tas tā notiks, tad uh, nolīgums izgāzīsies kā akta. Un es ceru, ka šoreiz gan mēs varēsim sasniegt labāku rezultātu, nodrošinot uh, no paša sākuma lielāku atklātību arī dokumentu apritē, lai mēs varētu pavadīt visu šo sarunu procesu un izteikt procesa laikā savus ierosinājumus. Es domāju, ka mūsu eksperti tam piekritīs, bet būtībā te jārunā ar sarunu vedējiem. Tad došu iespēju izteikties mūsu runātājiem bet es arī gribu uzdot jautājumu kā priekšsādātājs. Tas ir uh, Kerskungam jautājums. Uh, regulējums uh, autorūpniecībā būtībā atbilst Ženēvas prasībām un mums ir kopējie testēšanas standārti Eiropā. Kāda koordinācija būtu vēl vajadzīga attīstot globālos standartus? Vēl viena lieta, eh, ko mēs dzirdējam Santiago kundzes prezentācijā. Mēs eh, zinām, ka ir vēl starptautiskie standarti ISO, piemēram, Ženēvā, un šie standarti netiek atzīti ASV. Tā kā te ir arī filozofiskās nesaskaņas, kas būtu jāpārvar. Jo, ja mēs virzāmies tagad uz starptiskiem standartiem un akceptējam tos plašāk un plašāk, tad mums tas arī skaidri jāpasaka. Un standartu veidošanās process eh, arī jāaplūko. Mēs vēlamies iesaistīt patērētājus vēl stiprāk. Arī šī komiteja par to iestājas. Un tas tā ir pārdomām. Eh, vēl Santiago kundze tad varbūt eh, gribējis pateikt dažus vārdus, Uh, mēs viņu uzklausījām pašā sākumā, bet tagad uh, viņai ir iespēja izteikties vēl par standartiem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es sāku, pēc tam runāju daudz citi, bilās prieks. Tad ir divas lietas. Es, manā prezentācijā ir zināms arī mūsu, mēs teicām, ka mēs arī gribam uh, nolīgumu ransi, lai tas tiktu parakstīts līdz 14. Uh, gada beigām, nevis lai noslēgtu tētipu līdz 14. gada beigām, ir divas atsaucas uz šo, un tas ir ļoti svarīgi, jo vienošanās ar ANSI ir ļoti svarīgi. Tas ir satver vienošanās. ANSI ir Amerikas standarta institūts, viņi neizstrādā standartus, bet mēs gan to darām. Cenzenelek. Uh, Ja mēs vēlamies tiešām uh, šo standartu sadarbību, lai atbalstītu arī tirzniecības sapusēju šajās diskusijās, ir ļoti svarīgi panākt tādu satvaru nolīgumu, pie kā mēs varam strādāt, lai mēs saprotam, nodrošinām, nu, ka mēs saprotam sistēmas, ka mēs varam atvieglot tirzniecību un ka šīs darbs ir arī uh, konsekvents. Otra lieta bija saistīta tieši ar jūsu uzdoto jautājumu priekšsēdētāju, jo sen un sena laika politika nav uzsāk dažādas divpusējās standartizācijas diskusijas. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir noturēt, nu, ja iespējams, vienu diskusiju, bet pēc iespējas plašāk, ņemot vērā dažādas starptautiskās intereses. Un tas ir ISO un IEC. Arī varbūt standarta attīstīšanas izstrādes laiks ir ilgāks tādā veidā, bet gala beigās mēs arī visi saprotam, kas notiek pasaulē. Un jānodrošina, lai procesi, kurus mēs vēlamies, lai tiktu ievērot, lai tas tā arī būtu. Tad, tad izstrādāt šo ļoti labo standarta attīstības procesu. Kreiskungs, atbildēšu angliski. Attiecībā uz izaugsmu Ķīnā tam nevajadzētu būt draudām, bet, protams, automobīļa industrija ideālā pasaulē būtu tā, ka jāražo mašīnas, automašīnas, kas kaut kur ir reģistrētas un ka tos vispār kaut visur pasaulē varētu reģistrēt, piemēram, ja varētu vienoties ar Ķīnu. Uh, ka automašīnas tiktu reģistrētas Eiropā, lai tās uh, Eiropas mašīnas varētu tikt mm, reģistrētas Ķīnā. Ļoti labi, bet ar viņiem to ir grūtāk panākt nekā ar ASV partneriem. Un ja mēs vēlamies diskutēt par brīvās izniecības nolīgumu ar ASV, tad šī ir iespēja veikt globālo standartizāciju. Ja šīs abas jomas iet rot rokā, tad Tas būtu ļoti spēcīgs signāls pārējai pasaulē. Otra lieta arī sasauc ar jūsu jautājumu par Ženēvu. Protams, ja visas valstis pieturētos pie. Um, vienošanām, par ko esam panā vienojušies eh, Ženēvā 58, apmēram ir šie nolīgumi vienošanās. Visa eh, automobiļa industrija būtu tikai laimīga, bet tas tā nav. ASV, piemēram, neievietojas pie dažām lietām, par ko esam vienojušies Ženevē, un šie divpusējie eh, nolīgumi mm, patiesībā var pātrināt eh, šo noteikumu ievērošanu, par ko esam vienojušies Ženevā. Un visbeidzot, kāds teica, uzdevu jautājumu par to, vai atšķirības Eh, starp eh, standartiem automobīļu jomās ar ASV un ES tiešām noved pie ļoti lieliem izdevumiem. Nu, eh, piemēram, šie. Foldable and not foldable side mirrors. It's about. Šie salogām uz poguļu um, ehm, gadījums. Dažiem ir jābūt aizsējā, bet nolaukumiem mēs vienē. Un lai pārdot aiz, e, Eiropas Savienībā ražotu automašīnu un pārdot to ASV, tas nozīmē ārkārtīgi liels izdevums, un mēs šos izdevumus varam ietaupīt un atrisinot tieši tehniskās atšķirības. Thank you. Paldies. Runājot pār caurspīdīgu un parlamenta lomu, Marēra kungs noteikti zina, kā to darīt, jo viņam jau tur ir ekspertīze. Uh, taču parlamentam ir jābūt ļoti ambiciozam. Šāda veida nolīgumam ir ārkārtīgi liels potenciāls, lai grozītu arī likumdošanas rezultātus. Likumdošana, kas ir izstrādāta roku rokā ar Eiropas parlamentu, nav pamata, kādēļ to nevajadzētu jau ļoti laicīgi iesniegt parlamentam. Uh, Kad es uzdodu jautājumu sarunu dalībniekiem, kādēļ jūs neatklājat tekstu, viņi saka, viņi saka, ka tā ir tradīcija, mēs to nedarām. Bet nu tad ieciet vaļā no sliktām tradīcijām, ieradumiem. Nav tāda iemesla, kādēļ nevarētu publicēt šo tekstu. Bet, nu labi, protams, nevajag katru dienu, katru jaunumu publicēt tiešsaistē, bet ir ļoti svarīgi lietas tekstā un ir svarīgi dalīties ar šo uh, tekstu ar likumdevēju, kas uh, nāks klāj arī likumu parlamentam ir jābūt daudz iesaistītākam. Tad viss šī slēpenība, kas ir apkārt, jūs nevarat uh, veikt piezīmes tā tālāk. Nu, es nezinu, tas nav demokrātiski. Un kādēļ šajā procesā būtu jārīkojas citādāk nekā citā likumdošanā? Paldies! Jā, kā vairāk trialogu vadītājs, es arī varu apliecināt, ka mēs nevienmēr pat no padomas saņemam caurspīdīgu informāciju. Bet, nu, būtu interesanti arī redzēt, kas notiek standarta organizācijās. Un, nu, kā tur notiek sarunas, varbūt arī, ka tur ir vēl līdz. Varam mācīties no šī caurspīdīguma. Mēs gaidām. Tad redzēsim. Liels paldies! Un tagad nākamā sesija, kad mēs runāsim par valsts iepirkumu. Mēs uzklausīsim divus ekspertus. Un tālāk būs jautājumi no deputātiem. Jā, mēs šķiet varam paredzēt varbūt ilgāku laiku, bet mums ir jāpieliek punkts bez 15.6, jo mums vēl ir pēc tam apspriežam jautājumu, sanāksimies līdz 6.30. Ir jāpieturas pie noteiktā laika. Man ir ļoti liels prieks šķiet sveikt šeit pirmo reizi mūsu komitejā Dženkins kungu, kurš ir īpaši pieredzējis starptautiskās tirzniecības sarunās un arī tagad ir padomdevējs arī Eiropas uh, ārotbiedrību konfederācijas ģenerāls sekretārpadomdevējs. Un tad ir arī General Electric uh, viceprezidents un arī Amerikas tirzniecības un uh, Rūpniecības kameras uh, priekšsēdis. buržuākungs. Sākam ar Jenkins kungu, desmit minūtes jums. Thanks, Chair. I don't think I need to... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka man nav īpaši jāiepazīstina ar Eiropas arotbiedrības savienību, jo nu vienīgi dažos punktos ir viens kolēģis no FECAU, proti viņš pārstāv Transatlantijas okeānu. Otra puse, ja tik tiešām te būtu pienācīgs dialogs, bet dialogi notiek eh, dažādos līmeņos, eh, biznesa aprindu pārstāvjiem ir savs dialogs, visiem ir savs dialogs, un es domāju, ka mums arī ir pienācis laiks dialogam. Vienīgais, kas būtu jāsaka par ETUC. Mēs pārstāvam visus nacionālos centrus Eiropas Savienībā un arī citviedu, bet um, ir arī Eiropas arotbiedrība uh, federācijas, kas ir organizētas nozars ietvaros. un varbūt, ka par mums tiek aizmirsts šajās sarunās par TTIP, mēs uzskatām, ka ļoti daudz būtu jāpaveic sektoriāli un mēs priecātos par to, ka tiek iesaistīts reģionālās sektorālās organizācijas, jo īpaši attiecībā uz sociālā dialogu komitejām, uh, kuras organizē uh, nodarbinātības ģenerāla direktorāts. Es domāju, ka tas uh, palīdzētu gan nodrošināt atklātību, gan arī vadīt šo procesu, jo, kā jūs jau dzirdējāt, šīs vadības dažkārt pietrūkst. Uh, ETUC tiek iesaistīta augsta līmeņa darba grupās. Mēs neesam padomdevēji transatlantiskajai uh, ekonomiskajai padomē, bet varbūt, ka mums ir zināmas priekšrocības jūsu uh, komitejā, proti Jūs diezgan intensīvi runājat par valsts iepirkumu jautājumiem eh, Eiropas Savienības līmenī jau diezgan ilgi, un mums eh, valsts iepirkuma jautājums vispirms ir ļoti jūtīgs iekšējais jautājums ar diezgan augstu integrētu iekšējo tirgu. Interesanti ir tas, ka uh, viens no jautājumiem, viens no izšķirīgajiem jautājumiem ir eh, saistīts ar darbību sub, eh, federālā līmenī, un bieži vien tiek teikts, jā, mēs parunāsim ar valsts pārstāvjiem un uh, padomāsim par to, bet jāsaka, ka tā drīzāk ir Ignācijā problēma, nevis mana problēma. Mūsuprāt, nav nekādu šaubu par to, ka uh, TTIP zināmā mērā ietekmēs akī. Mūsuprāt, valdībām ir jāpatur uh, savas pilnvars, piemēram, ūdens apgādes jomā, un tas, ko teica Ignacio, proti ūdens tiek izslēgts. Vai tas nozīmē uh, piegādi, izplatīšanu, uh, ražošanu? Mēs gribētu zināt, ko īsti tas nozīmē. Tāpat arī uh, Vietējās pašvaldības varēs izmantot sociālos un vidas kritērijus, lai nodrošinātu to, ka publiskie līdzekļi tiek izmantoti ilgspējīgai ekonomiskajai attīstībai. Mēs priecājamies par valsts iepirkuma direktīvu, kuru 15. janvārī apstiprināja arī parlaments, jo tas ir, parei, ir solis pareizajā virzienā, lai uh, ietaupītu nodokļu maksātāju naudu un izlietot to liederīgi. Mēs uzskatām, ka TTIP ir jābūt uh, labākiem elementiem no jaunākajām direktīvām, ne tikai sociālām klauzulām, bet arī opcijām, uh, kas ļauj uh, vietējās pārvaldes iestādēm paturēt sev zināms pilnvars. Mums ir jānodrošina tas, lai valsts iepirkums būtu sociāli atbildīgāks. Es īsti nezinu, kas ar to tiek domāts, bet mēs katrā ziņā vēlētos vairāk sociālā aspekta nekā mazāk, jo par pretēju signālu mēs būtu vīlušies. Ņemot vērā tos jautājumus, kas jau izskanēja ne tikai no Eiropas puses, bet arī no amerikāņu puses, saraksts ir ārkārtīgi garš, bet, e, protams, ka e, aizliegums iegādāties e, preces, kas ir saražots, neievērojot cilvēku cienīgus apstākļus un tā tālāk, joprojām tas viss ir nosodāmi Um, un um, apakšlīgums uh, līgums slēgšanas jautājumi. TTIP valsts iepirkuma jomā nevajadzētu attiekties uz uh, um, publiskajiem pakāpojumiem. Mēs sagaidām uh, CETA sarunu iznākumu, mēs saprotam, ka te neti, nebūs runa par um, veselības aprūpi. Ņemot vērā, ka CETA tiek uzskatīts par TTIP priekškājēju, ņemot vērā, to, kā eh, ir izdevies eh, pavirzīties uz priekšu CETA, vai komisija nevarētu, piemēram, mums iepazīstināt ar negatīvo sārakstu. Tālāk, kas attiec uz pakāpojumu kvalitāti, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tāpat arī uh, iepirkuma līguma uh, piešķiršana ir nepieciešams uh, pienācīgas garantijas par to, ka iepirkuma dalībnieks ir pienācīgs un atbilst prasībām. Tāpat arī atklātības jautājums eh, nepārtraukti ir at, eh, aktuāls. Jautājums par atskaitīšanos. Mm, Sestībā ar šo sadaļu mēs uzskatām, ka ir jādomā arī par uh, komerciālo konfidencialitāti TTIP ietvaros. Viena joma, kas mūs īpaši interesē, ir uh, t, runa par um, strādājošo um, um, tiesībām. Ņemot vērā uh, visu šo kontekstu, mēs domājam, ka TTIP ir jāņem vērā 94. Mm, gada konvencija, ILO konvencija. Mēs uzskatām, Mēs apzināmies, protams, ka virkni dalī, virkni dalībvalstu nav uh, ratificējuši šo te 94. gada konvenciju, pats par sevi saprotams ASV nav ratificējušas, tāpēc, ka tās neratificē gandrīz nevienu starptautisko līgumu. Bet. Uh, lai izteiktos pavisam īsi, es domāju, ka mums, man izdosies ievērot man atvēlēto uh, laiku. Galvenās prasības direktīvā tām ir jābūt uh, tādu klauzulu iekļaušanu, ka um, strādājošiem ir tiesības uz uh, pienācīgiem darba apstākļiem, proti tādiem, kas uh, ir spēkā uh, tajā jomā, kurā parasti šādi līgumi tiek izpildīti un jānodrošina uh, ka augstāk vietējie standarti tiek ievēroti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī 94. gada konvencijā. Es domāju, ka mēs tādējādi nepieprasam pārāk daudz, un es domāju, ka eh, kolēģi arī otrpus Atlantijas okeānam piekritīs mums arī šajā punktā. Un mēs uzskatām, ka TTIP varētu iet tālāk, eh, nevis tikai eh, iestrādāt šos te ILO 94. gada konvencijas noteikumus, ne tikai attiecībā uz šo sadaļu bet e, jautājums par apakšlīgumu e, slēgšanu arī ir jāatrisina. Jāparaugās uz citām ILO konvencijām, kas attiecas uz drošumu, drošību. Tāpat ir jādomā par kopīgo atbildību un atsevišķo atbildību. Un vēl pavisam īsi noslēgumā mēs uzskatām, ka TTIP var uh, noteikt un ieviest labus standārtus uh, bet es re vēlētos reaģēt uz uh, vienu runātāju teikto. Mēs uzskatām, ka kopīga uh, kultūra, kas, uh, kur mēs. Um, ja kopīgi standarti, ko mēs vēlamies ieviest, tie ir jāievieš uh, cenšoties pielīdzināties augstākiem standartiem, nevis zemākiem. Tas ir galvenais signāls. Paldies! Paldies, paldies! Nākamais runātājs. Um, paldies priekšstādātāji. Tātad mani sauc Henrika Božo un es pārstāvu uh, um, uh, um, ASV uh, uh, Tirdzniecības palātu. Mēs strādājam Eiropas Savienībā. Mums ir uh, daudz uh, locekļu, kas uh, Eh, aktīvi strādā Eiropas Savienībā. Nu jau 50 gadus eh, mēs pastāvam. Tas nozīmē, ka daudzi no mūsu locekļiem ir strādājuši Eiropā, arī investējuši Eiropas ekonomikā vismaz 50 gadus. Jūs redzat, eh, kas par uzņēmumiem ir mūsu locekļi no visām nozarēm mēs pārstāvam tā visu ekonomiku, ķīmija, pārtikas rūpniecība, IKT, enerģētika, transports. Viss te ir pārstāvēts. Es eh, centīšos runāt ļoti īsi, jo daudz jau ir pateikts. Un es nevēlos neko atkārtot, tāpēc saīsināšu manu paredzēto uzstāšanos. Bet viena lieta, kas tomēr jāuzsver, ir tas, ka Eiropas Savienība ir mūsu lielākais investīciju un tirdzniecības partneris. Investīcijas, ko ASV veids šeit, ir 16 reizes lielāks, lielāks investīcijas nekā investīcijas uh, Krievijā un Ķīnā kopā. Un tas nozīmē, ka mūsu attiecības ir uh, visplašākas tirdzniecības attiecības visā pasaulē. Uh, Domāju, ka tas um, nozīmē, ka šis jaunais nolīgums varētu kļūt par precedentu visiem nākotnes tirdzniecības nolīgumiem. Uh, Amerikas uzņēmumi uh, Eiropā nodarbina pāri 4 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā. Džona uh, Hopkins Universitātes starptisko attiecību centrs uh, uz to norāda un uh, vēlreiz par to, ka mūsu tirsniecības attiecības ir ļoti plašas un vērienīgas. Uh, varu piekrist tam, ko teica uh, Kērsa kungs. Tiešām uh, jāsaprot, ka runa tagad ir par globālo tirgu. Un uh, tāpēc jau jāaplūko ne tikai uh, mūsu uzņēmumu apgrozījums, uh, Eh, visā pasaulē, bet arī IKP pieaugums, investīciju līmeņi, nodarbinātība. Viss tagad mazinās globālajā mērogā. Un uh, arī krīze uh, smagi mūs skarus, un mēs vēl neesam sasnieguši 2008. gada skaitļus. Uh, tagad īsumā par tetipu. Domāju, ka arī valsts iepirkuma kontekstā Eh, svarīgi atcerēties, ka TTIP ir eh, vienreizēja iespēja izveidot institucionālo sadarbības mehānismu, lai mazinātu nevajadzīgo uh, regulējuma atšķirību starp Eiropas Savienību un ASV. Ir divi svarīgi elementi. Pirmkārt, jāuzsver, ka šīs atšķirības ir nevajadzīgas. Eh, kad mēs braucam uz Eiropas Savienību, tad mēs redzam daudzi kolēģi no privātā sektora uzskata, ka TTIP galvenais mērķis nav regulējums, nav standartu mazināšana vai paaugstināšana. Mēs apzināmies, ka aizsardzības līmeņi, nu, vismaz mūsu politiskie viedokļi un arī uh, zinātniskie apsvērumi uh, kurus izmantojam, mūsu pieeja riskam uh, ir uh, uh, salīdzināmas. Runa nav par politisko uh, ideju harmonizēšanu. Nē, mēs vēlamies ar šo nolīgumu noteikt, kas ir līdzīgi vai ekvivalenti aizsardzības līmeņi, un tiešām vairākās jomās aizsardzības līmenis ir vai nu vienāds, līdzīgs vai ekvivalents. ASV un Eiropas Savienība balstās uz līdzīgiem, eh, līdzīgām vērtībām. Un arī ekonomiskā attīstība ir salīdzināma, tāpēc nav pārsteidzoši, ka daudzās jomās mūsu standarti ir līdzīgi. Tātad mums jānosaka, kurās jomās ir jau līdzīgi standarti, līdzīgs aizsardzības līmenis, un Eh, jāizvairās eh, no eh, dubultošanās. Tas ir tas svarīgākais regulējušajā sadarbībā. Mums ir jāizvairās no nevajadzīgās dubultošanās attiecībā uz licencēšanu, uz certifikātiem, uz testēšanu, audīta procedūrām un tā tālāk. Ļoti veiksmīgi mēs, piemēram, esam sadarbojušies noslēdzot nolīgumu par aviācijas drošību šīs nolīgumas. Mūsu uh, federālā aviācijas iestāde certificē, uh, piemēram, aviadzinējus, un šī certifikācija tiek atzīta automātiski Eiropas Savienībā un otrādi. Tas ir labs piemērs uh, regulējušai sadarbībai. Tieši to mēs vēlamies panākt arī ar šo nolīgumu. Mēs uzskatām, ka ar to mēs paaugstināsim efektivitāti, mazināsim izmaksas un uzlabosim arī tehnoloģijas attīstību, kā tas notika aviācijas jomā. Ja mēs varētu to panākt, mēs esam to panākuši tik sarežģītajā un bīstamajā jomā kā aviācija, tad, tad nu laikam vajadzētu mācīt to panākt arī citās jomās certifikācija, licences, tirgus, atļaujas un tā tālāk. Uh, mums uh, vispirms jāiegūst uh, priekšstats par statusu quo, kas nekad vēl netika apšaubīts. Kāpēc mēs piemērojam visas šīs atļaujas un tā tālāk? Tāpēc, lai aizsargātu mūsu tirgu un patērētājus, runa nav tikai par protekcionismu. Un ja mēs tiešām eh, varētu mazināt šīs atšķirības, eh, šo dubultošanos, tas uzlabotu mūsu tirsniecības attiecības un globālajā tirgū. Mēs būtu konkurētspējīgāki un varētu veicināt inovācijas, piedāvāt pro jaunos produktus mūsu patērētājiem ātrāk un efektīvāk. Un tad konkurētspēja tieši veicinātu inovācijas. Līdz ar to arī uzņēmumi eh, nododu tālāk šo ieguvumu no konkurences saviem patērētājiem. Tātad uzsvēršu, tas svarīgākais bija izvairīties no nevajadzīgās atšķirības starp mūsu valstī. Un tad jāsaprot arī, eh, ka runa ir eh, par tik sarežģītu un plašu lauku, ka vienīgais veids, kā rīkoties, būtu izveidot institucionālo mehānismu uh, ar politiskajām uzraudzības tiesībām un politisko atbildību, kura mērķis būtu veicināt kopējās uh, regulatīvās uh, prakses un kopējos principus. Domāju, ka mums izdosies panākt šo saskaņošanu uh, izveidojot šādu mehānismu. Tad, ja TTIP kļūtu par šādu mehānismu, tad mēs varētu saprātīgā laikā virzīs uz priekšu. Par labākajām praksēm un kopējiem principiem runājot, gribu pieminēt, ka abās Atlantijas okeāna pusēs regulātori varētu noteikt, piemēram, kādiem noteikumiem ir līdzīgs vai ekvivalents rezultāts un tad varētu uz šādiem noteikumiem attiecināt savstarpējo atzīšanu. Šāds starpinstitūciju mehānisms būtu vislabākais risinājums mūsuprāt. At, piemēram, jūs uh, uzsvērat ekonomisko pakalpojumu uh, jomu, mēs to pilnībā atbalstām no savas puses. Un vēl kaut kas. TTIP ir uh, vēl viens pierādījums tam, ka Eiropas vienotais tirgus ir pievilcīga ideja. Tas uh, veicinās iekšējā tirgus paplašināšanu. Mēs redzam, ka iekšējais tirgus veicina izaugsmi, mazina tirsniecības barjeras, un mēs noteikti varētu daudz vairāk panākt ceļā uz starpējo atzīšanu. Uh, Mums būtu vieglāk darboties no ASV puses, ja Eiropas Savienība varētu vienoties tiešām uh, Eiropas līmenī. Tas uh, būtu lielisks stimuls progresam. Tad princips uh, vienreiz atzīts produkts uh, ir akceptēts visur, ir lielisks piemērs šai pieejai. Mēs uzskatām, ka ierobežojumi abās okeāna pusēs būtu jāatceļ. ASV noteikumi eh, te ir ļoti daudz tādu. Eh, ir arī eh, PTO noteikumi, no kuriem varētu atteikties, un um, runājot par uh, valsts iepirkumu ir eh, svarīgi ne tikai at, atteikties no de jure ierobežojumiem, bet arī no faktiskajiem ierobežojumiem. Eh, man būs arī daži komentāri par jauno direktīvu. Jūs redzat eh, šos komentārus slaidā, bet es domāju, ka es tagad atturēšos no tiem. Tad ir ļoti labi uzlabojumi, bet nu, tagad par to nerunāšu, lai ietaupītu laiku. Paldies! Paldies visiem runātājiem! Tātad runājam ne tikai par valsts iepirkumu, bet arī daudz uh, citiem jautājumiem, kas ir saistīti. Es gribētu redzēt, kur kolēģi vēlas uzdot jautājumu. Jā, Rūlas kundze ir speciālists valsts iepirkumā, varbūt uh, Tālērs kundze. Nu, lūdzu, Rūlas kundze. Man ir Pavisam neliels jautājums Amerikas pārstāvim. Kas būtu faktiskie ierobežojumi Eiropas Savienībā? Jo to es neesmu tā īsti sapratusi. Kādi faktiskie ierobežojumi būtu jāceļ Eiropā? Un tad par negatīviem un pozitīviem sarakstiem. Šī tēma mums ir ļoti svarīga. Problēma ir tāda, ja mēs runājam par negatīvajiem sarakstiem, tad tie ir konkrēti jādefinē. Citādāk kaut kas uh, nebūs izslēgts. Ar pozitīvo sarakstu uh, ir vienkāršāk. Bet uh, negatīvais saraksts, tad būtu jānosaka arī, kas to definēs. Paldies. Tēlers kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī runātājiem un arī sagaidu, kad uzstāsies Marēra kungs. Es gribētu runāt par iepirkuma aspektu. Mēs saprotam, ka šajā komitejā, kur tiešām ir mūsu ekspertīze, vai jūs domājat, ir šis jautājums arī par to, kā mēs dalām atbildību. Iepriekš runātāji jau runāja arī par šo sektoriālajiem pārdalēm ir nu, jā, noteikumi, kas ir jāņem vērā un kā mēs varam vislabāk izmantot mūsu ekspertīzi. Okay. Well, since we are, we are... Paldies. Vēltos arī Morērkungam dot vēl iespēju izteikties par šo, lai arī viņš sniegtu savu ieguldījumu viedokli. Varbūt es aicināšu Jenkins, Buržoā izteikties, Santiago kundze arī. Varbūt tad jūs vispirms par valsts iepirkumu. Tas nav saistīts ar valsts iepirkumu, tas ir jautājums vienam no runātājiem. Vai es varu uzdot jautājumu? Jā, labi, es vēlos sasaistīt Monikas prezentāciju ar pēdējo ASV pārstāvja prezentāciju par regulatīvo konverģenci. Jāteic, ka es varu piekrist Monikas viedoklim par to, ka šis process ir jāņem vērā diskusijās. Uh, Es varu sniegt piemēru no standarta perspektīvas. Zinu, ka ASV standarta attīstība izstrāda notiek divus mēnešus un netiek, ņem, netiek ņemts vērā patērētāja prasības, kamēr mēs Eiropas Savienībā skatāmies, kādas ir datu aizsardzības vajadzības, patērētāja aizsardzības, daudzas citas intereses, līdz ar to standarta izstrādes process ir ilgāks. Uh, Taču mm, šīs process ir ļoti svarīgs. Es gribētu zināt, kā ASV tirsniecības rūpniecības kamera raugās uz šo procesu. Mums šis process ir ļoti svarīgs. Okay, thank you. Um, yeah. Yes, Tom Jenkins maybe just. Jā, varbūt sāksim ar Jenkins kungu. Okay. <clears throat> well, uh, yeah. Paldies. Tad ir divi jautājumi. Pozitīviem, negatīviem sarakstiem. Mēs esam pret negatīvajiem sarakstiem. Nevēlējamies tos iekļaut setā un esam pret arī to. Šajā kontekstā parlaments arī bija pret to, līdz ar to es nezinu vispār, kāpēc mēs vēl runājam par negatīviem sarakstiem. Nu, tas jā, ir neskaidri, jo komisijas dokumentā tiek teikts, ka uh, elementi ir uzskatīti šeit pozitīvajā sarakstā. Eiropas Savienība arī sagaida, ka tas tiks īstenos no negatīvā saraksta. Es neesmu eksperts un es nezinu, varbūt vienkārši vajadzētu teikt, ka mēs pieturamies pie pozitīvā sāraksta un mēs zinām tad, par ko mēs runājam. Un, uh, līdz ar to nebūtu šis sajukums. Tāds ir, tāds ir bažas vismaz valsts sektora. Tālāk par to, ka kā TTIP attiec uz jūsu uzņēmējdarbību. Manuprāt, TTIP skar gan arī visas aktivitātes, un ASV visas arī eh, federācijas eh, mēģina eh, izstrādāt savu prioritāšu sarakstu. Lai nu kā mēs domājam, lai, lai, lai kādu konfigurāciju jūs izmantojat šajā parlamentā, arī jāraugās uz nozerēm. Uh, lai varētu nodrošināt šo regulatīvo konverģenci. Mēs būtu priecīgi, piemēram, kolēģi Eiropas transporta federācijā man norādīja uz to, ka viņiem tie labi patīk arī runāt par šo, tā saucamā, gender act, šis dzimuma līdztiesības likumu. Bet, nu. Ir šie horizontālie jautājumi, ko varētu risināt varbūt arī jūs komitejas, nezinu tieši kā konkrēti, bet kā tas viss, nu, jūsu institucionālajā darbā tiek organizēts. Uh, Es ceru, ka tiks ievēlēti uh, labie deputāti, lai mēs ar viņiem tad efektīvi varētu arī strādāt nākotnē. Jā, nu cerams, ka tas tā būs priekšsēdājs. Un tagad Bužākungs. Paldies, mēģināšu atbildēt uz jautājumu par uh, de facto ierobežojumiem. Iemesls, kādēļ es to minēju, ir sekojošs. Es zinu, ka Eiropas Savienība arī vienojusies par šo iepirkuma nolīgumu, lai varētu izslēgt ASV firmas, ņemot vērā arī kontekstu tieši pakalpojumu jomā apakšcentrālā līmenī kā arī tiek izslēgti ASV firmas precēm pakalpojumiem, izņemot elektrības jomu, bet citās tātad tiek izslēgts ASV firmas atbilstīgi PTO ir. Uh, aizliegts izslēgt ASV firmas uh, šajā apakšnā līmenī, un uh, arī tas ir nelegāli attiecībā uz pakalpojumiem un precēm. Nesmu uh, dzirdējis nevienu konkrētu piemēru, kā tiešām kāda ASV firma de facto būtu izslēgta. Kādēļ es to mīnu? Tādēļ, ka sarunu vedējiem, un žēl, ka viņi ir prom, būtu jākoncentrējas uz uh, šorējāt. Un nolīguma nevajadzētu kļūt par tādu kā Uh, strūpceļu lietām, kas ir uz papīra, bet realitātē nekad netiek īstenots. Es nezinu, var, es nesaku, ka nekad tas nav īstenots, bet neesmu dzirdējis tādus piemērus, bet sarunu vedējiem ir jākoncentrējas uz nozares svarīgumu. Varbūt ir viens piemērs, viena ASV firma, kas ir izslēgta. Tādā gadījumā sarunu vedējiem jārunā, jādomā par to, kāda ir ekonomiskā vērtība, kas no tā izriec. Uh, nu, varbūt tās neskatīt maz tik daudz par lietām, kas vairāk ir teorētiskas un nevis praktiskas. Par negatīviem pozitīviem sērakstiem, ja godīgi, es varu izmantot gan abas, gan šīs ab, jūs varat izmantot šos abus sarakstus, viss atkarīgs no tā, kas ir šajos sarakstos, un ir piemēri, kas norāda arī, kā negatīvie saraksti ļoti labi darbos, nu tāpat arī pozitīvie. Es būtu ļoti piesardzīgs. Uh, nekoncentrēties uz pozitīvo vai negatīvo. Jāskatās jau tāpēc būtības. Tālāk par šiem um, viedajiem. Uh, uh, common standards to allow competition because if the šiem uh, mērītājiem smart meters Līdz ar to arī tad uh, ražotā, ja būs atšķirīgi šie noteikumi, tad uh, šī konkurence būs ļoti atšķirīga. šie skaitītāji. šī noteikuma atšķirība tad ir samazina konkurenci, samazina izvēles iespējas, un tad būtu šī pirmā prasība tiešām arī runāt par specifikācijām attiecībā uz šiem viedajiem uh, skaitītājiem. Un Katrai jurisdikcijai, protams, arī jāievēro savas procedūras un jānodrošina, lai tiktu iesaistītas visas iesaistītās puses, atrunājot visas specifikācijas, bet, ja noteikumi ir atšķirīgi, tad abām pusēm ir jāanalizē, vai šie noteikumi rada ekvivalents rezultāts un vai tas tie, tie ir vienādi visiem patērētājiem un iesaistītajām pusēm. Es neredzu iemeslu, kādēļ abas puses nevarētu tad uh, vienoties par sastapēju atzīšanu. Labi, liels paldies! Paldies! Es aicinu aplaudēt mūsu ekspertiem, jo tiešām paldies viņiem liels par prezentācijām. Uh, can... Kā jūs redzat, kā norādīja Dženkins kungs šeit mēs runājam par ļoti plašu, lielu um, Baltsko projektu, kur ir iesaistīti daudz puses, daudz aspekti. Es ceru, ka mēs varam sniegt arī savu ieguldījumu un ka mums tas ir izdevies šodien. Ja nē, tad eh, to darīs ar noteikti arī vēl nākamā komiteja. Liels paldies par to, ka atbalstāt mūsu darbu un ceru, ka tas tā arī turpināsies. Ko es darīšu tagad? Aicinu eh, Vitāla Moreira kungu rinda komitejas vadītājs un koordinē visas aktivitātes kopā ar Eiropas parlamentu prezidentu, aicina viņu sniegt uh, noslēgumu komentārus un arī viņu viedokli, ko viņš domā par konsultāciju caurspīdīgumu vārds Marērkungam. Paldies priekšsēdētāji, man ļoti liels prieks būt šeit, jūs vidū. Es tiešām priecājos par šo iniciatīvu, arī par citu komiteju iniciatīvām, kuras ir lēmušas noturīt, noturēt šādas uzklausīšanas, ieteicinot pētījumus, darbgrupas, lai varētu sniegt vairāk informācijas arī par parlamentu līdzlību šajā sarunās. Es vedu Inta komiteju, komit, kas, komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, esmu arī uh, referents Eiropas parlamentā par šīm sarunām. Man ir ļoti liels prieks, ka mēs tiešām veicām tādu bezprecedenta darbu, nākamklājā bezprecedenta iniciatīvām. Nekad vēl nav bijusi tik plaša līdzdalība, tik transversāla komiteja līdzdalība tirdzniecības uh, nolīguma sarunās. Tas ir kas tāds, par ko mums vajadzētu būt ļoti apmierinātiem. Uh, Manuprāt, šeit ir trīs jomas, kur uh, nolīgums varētu ietekmēt Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Protams, ASV kompāniju lielāka loma pakalpojumu preču sniegšanā, piedaloties valsts iepirkuma konkursos šeit Eiropas Savienībā. Par to jau arī ir tirsniecības nolīgums, proti atvērt piekļuvi tirgiem. Par to arī runā šie nolīgumi. Tas ir ļoti vēlami, lai būtu lielāks konkurents, lielāka izvēle patērētājiem, zemāks cenas. Tāds ir arī brīvotiesniecības nolīguma mērķis. Šis ir ļoti ambiciozs nolīgums. Tādējādi arī ietekmi būs visai liels iekšējo tirgu. Uh, mūsu iekšējais tirgus būs tāds atvērtāks, amerikānā, amerikāniskāks, ja mēs iz, vienosimies par šo nolīgumu. Tad nu, mēs šeit vairāk runājam arī par transatlantisko tirgu. Visi pētījumi norāda arī uz to, ka, zināmā mērā, nu, nepārāk daudz, bet noteikti būs šī um, noplūda tirzniecības plūsma, šī, šis, uh, šī tirzniecības plūsma, kas vairs nebūs tik daudz koncentrēta starp dalību valstīm iekšējā tirgū, bet uz uh, tirzniecību starp Eiropas Savienības un Amerikas tirgu. Un tirzniecības plūsma trešajām pusēm. Visiem preferenciālajiem tirzniecības nolīgumiem sēks ir tieši šādas. Protams, tas būs atkarīgs no pašas nolīguma, cik tālu mēs iesim atceļot tirzniecības šķēršļus. Tad vēl viena iespējamā seka ietekme uz Eiropas Unības iekšējo tirgu ir šis regulatīvais jautājums. Šeit ir jānodala esošais regulatīvās atšķirības un nākotnes atšķirības. Par esošajām teorētiski ir divas iespējas. Viena iespēja ir mēģināt pielāgot noteikumus tur, kur tie atšķiras, un otra pieeja ir mēģināt raudzīt, cik lielā mērā mēs varam uh, arī uh, nodrošināt šo apusējo atzīšanu. Es nedomāju, ka pirmā pieeja būtu tik ie, iespējama. Abām pusēm ir jāvienojas par ļoti plašu noteikumu klāstu. Tas nozīmē, ka abās pusēs ir jāmaina noteikumi. Un es nedomāju, ka tas ir ļoti iespējams. Kā jūs zināt, atbilstīgi Eiropas Savienības līgumiem. Tirsniecības nolīgumi nevar paši mainīt Eiropas Savienības noteikumus. Pat ja šis nolīgums varētu nozīmēt, ka būtu jāpielāgo mūsu noteikumi, tomēr, lai to izdarītu, eh, par to jāvienojas eh, Eiropas Savienības institūcijām, nevis nolīgumam. Uh, Līdz ar to es nedomāju, ka ir ļoti iespējams eh, pielāgot šos noteikumus. Varētu būt iespēja atkal uh, kopīgi atzīt starptautiskos standārts, ja tur ir zem, zināms pielāgošanas iespējas, bet mainīt tagad apbūšanu noteikumus, manuprāt, tas nav īpaši realistiski. Es gan vairāk uh, iespēju šeit redzu apusējās atzīšanas jomā. Uh, nodrošināt to, ka ir vienāds vai ekvivalents eh, noteikuma līmenis, regulatīvais līmenis. Tādā gadījumā, jā, mēs varam atzīt Amerikas standārts ar noteikumu, ka viņi atzīst mūsu standārts, vien, divi standarti vienā tirgu, piemēram, attiecībā uz automobīļiem, Amerikas mašīnas šeit, Eiropas eh, mašīnas eh, Amerikas tirgu, nodrošināt, protams, to, ka drošības standarti ir. Uh, ekvivalenti abos tirgos. Vairāk vajadzētu koncentrēties arī uz administratīvās uzraudzības atzīšanu, inspekcijas izvērtējumi. Un nu, tā tālāk. Par šo pēdējo aspektu es domāju, ka jā, šeit ir visai liels potenciāls attiecībā uz šo administratīvo uzraudzības prakšu savstarpēju atzīšanu. Par nākotni tagad runājot, protams, šis nolīgums nozīmē to, ka nākotnē mums nevajadzētu radīt papildus atšķirības. Gluži pretēji, nākotnē vajadzētu tieši samazināt esošās atšķirības. Līdz ar to ir nepieciešams izrādāt ietekmes novērtējums, un tie ir jāstrādā regulāri. Uh, attiecībā uz šo transatlantisko tirgus e, izveidi, lai likumdevējiem būtu visa informācija attiecībā uz jauno noteikumu ietekmi uz transatlantisko tirgus darbību. Tas nozīmē arī to, kā ka iesaistām pusēm aktīvi arī ir jāpiedalās uh, šajās sarunās. Tas jau arī tika minēts, cik lielā mērā tad arī ASV es iesaistītās puses varētu piedalīties uh, šo notikumu uh, izstrādē. Uh, this said, I think that there is. Uh... Es domāju, ka jā, ir šī regulatīvā konverģence, ka tai nevajadzēja būt tik ambiciozai, kā varbūt sākumā mums tas likās bet es tiešām redzu, ka ir konverģencei iespēja, lai varētu atbalstīt arī mūsu uzņēmums. Un visbeidzot, pāredzamība, caurskatāmība. Es vadu Inta komiteju, esmu šo nolīgumu referents. Nu, vajadzētu būt informācijai par to, kas notiek. Nodalīsim mītus no faktiem. Vispirms mīti. Nolīgums par to sarunas notiek slepeni, tas ir fakts. Mums nav bijušas nekad vēl slepenākas sarunas. Un man tas ir jāatkārto. So far. We... Stāv bijušas atklātākas sarunas par šo nolīgumu. Šīs ir visatklātākās sarunas. Mums ir jābūt ambiciozākiem. Es sasniegtu vēlāk progresu. Taču mēs salīdzinām šīs sarunas ar akta sarunām. Mēs viņus vispār nevaram salīdzināt. Gluži pretēji. Otrais mīts - parlamentam nav piekļuvu dokumentiem. Fakts ir tāds, ka mums ir piekļuvu visiem dokumentiem, bez izņēmuma. Vēlreiz atkārtot, bez izņēmumiem, ne tikai man kā referentam, bet visi jēnu referenti, visi komitejas koordinātori un arī, zināmā mērā, visi komiteju priekšsēži, kuri piedalās šajā procesā, var piekļūt dokumentiem. Tas attiec arī uz jums, Imko komitejas priekšsēdi. Un eh, šī cīņa bija ļoti interesanta, jo atbilstīgi mūsu noteikumiem tikai un vienīgi atbildīgā komiteja uh, bija tiesīga piekļūt dokumentiem. Mēs cīnījāmies, mums arī izdevās pārliecināt komisiju, kā arī citām komitejām, kuras iesaistīt sarunās, jābūt tiesībām piekļūt dokumentiem, vismaz tiem dokumentiem, kas varētu viņus interesēt. Uh, Šodien vakardien nosūtīja arī vēstuli jums, Harbor kungs, informējot jūs par to, ka ļoti daudz svarīgi dokumenti ir pieejami arī jums, ne tikai man. Vai mums būtu jābūt ambiciozākiem? Jā, mums jābūt. Mums, mēs cīnāmies ar komisiju pārliecināt amerikāņus tā, lai arī uh, Eh, viņa dokumentus mēs arī varētu dal, eh, darīt pieejams arī dalību, dal, dalību valstīm, ne ja tikai parlamentam, deputātiem. Mums tas līdz šim vēl nav izdevies. Pašlaik tiek, ir šī ideja, ka viņa dokumentus nevar padarīt pieejams. Viņa dalās tur ar kongresu un uh, valdības pārstāvjiem ar saviem dokumentiem. Nu, mēs vēl par to cīnāmies, bet, nu, gala beigās es ceru, ka mēs arī uzvarēsim šo cīņu, ka mēs pārliecināsim amerikāņus, ka ir ļoti labi eh, šī, visa šī procesa uzticamībai, ka varētu nodrošināt šo brīvo piekļuvu dokumentiem. Man arī citiem komitejas priekšsēžiem dalībvalstīm. Tālāk skaties uz Eiropas Savienības dokumentiem, te nav nekāda izņēmuma. Mēs varam piekļūt katrai rindiņai. Un tas arī tiešām ir bezprecedenta gadījums arī par to, kā pirmo reizi arī sabiedrība saņem šo informāciju. Tagad komisija pirmo reizi nāk klajā arī ar ļoti lielu savienības uh, dokumentu skaitu. Mums ir jābūt ambicioziem, mums ir jācīnās līdz uh, līdz beigām par šo. Mums nevajadzētu ignorēt to, kas jau ir panākts, salīdzinot ar iepriekšējām situācijām. Jā, nu es neesmu īpaši maigs attiecībā uz komisiju, kad runājam par tirsniecības nolīgumiem. Uh, Esmu ļoti lepns par sasniegtu un darīšu visu, lai sasniegtu vēl to, ko neesam sasnieguši. Paldies! Well, for... Un liels paldies tik tiešām, ka pievienojāties mums. Un eh, tik tiešām mēs ļoti labi sastrādājāmies un paldies jums par palīdzību sagatavojot šīs uzklausīšanas eh, sarunas. Ļoti labi, ka mums bija saruna eh, vedēja un mums bija tik daudz dalībnieku. Man šķiet, ka šī uzklausīšana bija vislabāk apmeklētā visā mūsu komitejas pastāvēšanā. Es domāju, ka mums izdevās runāt par svarīgākiem jau, jautājumiem, bet šis izējas punkts, šis nav tātad, tā, tāds tirsniecības nolīgums kā visi iepriekšējie. Es domāju, ka jūs man arī piekritīsiet. Un tas, kā mums veiksies šoreiz, noteikti atspogļosies nākamajos nolīgumos un nākamajās sarunās, kad vedīsim sarunas ar citām valstīm. Tātad mums ir vairāk jāiesaist visi tie, kas ir ieinteresēti, un mums ir nepieciešama lielāka atklātība. Tāpat arī tas, ka tas cieši saistīts ar iekšējo tirgu, proti mums ir jāpatur acis vaļā un uzmanīgi jāpraugās uz komisijas jaunajiem priekšlikumiem, vai e, tas tik tiešām ir savietojams ar to, ko mēs varam īstenot attiecībā mūsu transatlantisko sadarbību, un tāpat arī pieredze ASV, ko mēs varbūt varam izmantot. Jo es domāju, ka nevienam, neviens šeit nav visgudrākais. Un Mēs e, katrā ziņā nevēlamies nekādā veidā samazināt standārtus. Mēs vēlamies, lai tie būtu labāki, lai tie būtu vieglāk uztverami un lai tie e, nodrošinātu labākus rezultātus patērētājiem un vienlaiks nodrošinātu viņiem arī e, lielākas izvēles iespējas. Tas noteikti būs papildus darbs nākamajā sasaukumā IMCO komitejai, un es domāju, ka tie kolēģi, kas ir plānojuši arī turpmāk strādāt uh, šajā komitejā, noteikti dos savu pienesumu šajā darbā. Tātad liels paldies visiem par uh, to, ka pievienojāties mums, paldies ekspertiem. Es uh, ceru, ka jums patika arī sakot šai te uzklausīšanai internetā. Līdz ar to. Uh, slēdzam uzklausīšanu, bet mūsu šodienas darba kārtībā vēl ir arī citi punkti. Jūs esat laipni aicināti palikt zālē, bet ja tomēr pametat zāli, lūdzu dariet to pēc iespējas eh, klusāk. Ehm, man šķiet, ka kolēģiem vairs nav daudz laika, bet mums tomēr vēl ir nopietnas likumdošanas darbs priekšā. Paldies! Thank you. So, um, so could I... Lūdzu, tie, kas nevēlas palikt zālē, atstājiet zāli klusām, jo mums vēl ir jāturpina darbs pie likumdošanas priekšlikumiem. Bet liels paldies visiem par to, ka ieradāties. Right. Okay. Now, um, I have to. Um, Just pick up on the formal part. Tagad man jūs vēl ir jāinformē par to, ka mums ir iepriekšējās sēdes eh, protokols, un eh, mēs uzskatīsim šo protokolu par pieņemt līdz eh, rītdienas pēcpusdienā, ja nekādi iebildumi netiks saņemti. Nav nekādu jaunumu attiecībā uz sarunām trialogā, un līdz ar to es varu ķerties klāt likumdošanas procedūrai. Te ir runa par dalību valstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksamniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu. Antonio Fernando Correira de Campos ir mūsu referents, un mēs izskatīsim kompromisu grozījumus. Te ir Rosa kungs no EPP. Ja tas tā nenotiks, tad Eiropas komisijai būs iespēja uh, vērsties attiecīgi ar sankcijām pret ekonomiskiem operatoriem. Bieži vien, kad netiek saņemta atbilde, tādējādi tiek pavērtas durvis krāpšanai, jo nav attiecīgo administratīvo procedūru. Tālāk, Ir arī noteikumi attiecībā uz datu pienācīgā aizsardzību, jo e, dažas dalībvalsts pieminēja šos jautājumus padomē, un tāpat arī kolēģi no dažām politiskajām grupām. Mm ir paredzēts ietekmes novērtējums e, pēc desmit gadiem attiecībā uz datu vākšanu, attiecībā uz importu un eksportu. Šobrīd šī informācija tiek apkopot tikai uz importu un transferu. Būs nepieciešams uh, sākopot šo informāciju uh, attiecībā uz precēm, kas ien, tiek ievestas ar aviotransportu vai sauszemes transportu un vēlāk arī attiecībā uz jūras transportu. Un rīt iespējams Ola Šmits liberāļu vārdā iesniegs mutisku grozījumu, un mēs piekrītam šim grozījumam. Līdz ar to es vēlētos vērst jūs uzmanību uz šo mutisko grozījumu. Tas ir grozījums, ar kuru eh, ne tikai tiek identificēti tie pakāpojumi, attiecībā uz kuriem ir nepieciešams sniegt informāciju, bet te ir eh, formulējums arī citas starpā, un līdz ar to ir pakāpojumu saraksts, kas nav izsmeļošs, bez, bet kas drīzāk ir e, kā piemērs. Es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties visiem ēnu referentiem par uh, sadarbību, un es vēlos pateikties arī Arjanai. I'm sorry, Marko. E deixo o meu reconhecimento à Ariana, do secretariado. Tātad Es vēlētos pateikties Marijanai no IMCO uh, komitejas, tātad kolēģiem par lielisko darbu. Vēlos uzsvērt arī, ka komisija ir sniegusi savu atbalstu īpaši pret uh, krāpniecības nodaļu. Paldies! Well, thank you. Thank you very much. Lielas paldies! Paldies, Antonio! man vajadzēja vispār jau pieminēt eh, citus kolēģis, kas mums ir, Ģenakis eh, eh, kungs. Mums, jā, es atvainojos, es gribu Tanakis kunga vārdā um, atvainoties, viņš nevarēja līdz sešiem palikt, bet viņš lūdza pateikt, ka komisija formāli atbildēs uz šiem grozījumiem, kurus jūs pieņemsiet. Labi, tagad Rosa kungs no N referentiem. Paldies priekšsādātai. Paldies eh, referenta kungam, godātie kolēģi. Ļoti īsi. Mums ir bijusi lieliska sadarbība ar referentu un citiem ēnu referentiem darbā pie šī ziņojuma. Pirms divām nedēļām mēs esam vienojušies par lieliskiem kompromisa grozējumiem. Tagad mums te ir drošības instrumenti attiecībā uz datiem, kas ir saņemti no valsts vai privāto pakalpojumu sniedzējiem. Ir runa par uh, datu uh, direktoriju, uh, par aizsargājumiem datiem. Un tad komisija uh, nevarēs uzreiz piekļūt tieši visiem šiem datiem. Nu, uh, pagājušajā nedēļā mēs runājam arī par eksportu, tad teksts ir lielisks uh, un gaidīsim balsošanu rītdien. Paldies, uh, Rūle kundze. Nav ieslēgts mikrofons, diemžēl. <laughs> Mr. Fox. Uh, Foksa kungs. Paldies priekšsādātāji. Es arī gribu pateikties referentam un ēnu referentiem par darbu pie šī dosjē jo īpaši referentam, jo viņš ir ņemis vērā tik daudzus no mūsu grozījumiem. Mums ir zināmas bāžas par šī eh, likumdošanas akta īstenošanu. Mēs domājam, ka uh, eh, tranzīta datu un CSM uh, eh, direktorijas izveidošana uh, sarežģīs komisijas priekšlikumu un būs dārgāka. Bet, protams, jūs darījāt ļoti daudz, lai saglabātu dalību valstu autonomiju. Paldies jums par to ļoti jauki, ka šeit eksporta dati eh, tiek atlikti, kā arī dati par um, zemes un gaisa transportu. Mums ir nepieciešams plašāks ietekmes izvērtējums, izmaksu un ieguvumu analīze, pirms mēs varēsim dot zaļo gaismu šim priekšlikumam. Tāpat labi, ka vienojamies uh, eh, par to, ka tiek svītroti vārdi riska menedžments, bet datu tranzīts tagad ir jēdziens, ko lietojam šajā regulā. Kopumā man ir vēl daži iebildumi pret šo likumdošanas akta projektu, bet es gribu pateikties referentam un ēnu referentiem par panāktajiem kompromisiem, kas uzlabo komisijas priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Nu, tad mums ir pāris minūtes laika, vai komisija vēlas ko teikt pašlaik? Man jāatvainojas, ja es neesmu tehniskais eksperts, un, kā es teicu, manam kolēģim vajadzēja doties prom, lai paspētu uz lidmašīnu. Uh, viņš noteikti nožēlos, ka viņš nav klāt, bet es nevaru, diemžēl, viņa lietā atbildēt. Labi, jūs uzklausījāt diskusiju, balsošana notiks rītdien, un tad komisija. Mēs katrā gadījumā pozitīvi vērtējam to, ka mēs tik labi varējam sadarboties ar jums. Paldies! Labi, paldies! Antonio, eh, vai jums būtu kādi noslēdzošie vārdi par šo dosjē? Šķiet, visi piekrīt, ka jūs paveicāt lielisku darbu. Lielas paldies! Mēs visi esam paveikuši eh, labu darbu. Varbūt nav tas labākais darbs pasaulē, ko esam paveikuši, bet tas labākais iespējamais šajos apstākļos. Protams, Komisija vēlējās šeit vērienīgākas ambīcijas attiecībā uz eksporta datiem, uh, bet uh, mūsu risinājums ir kompromiss. Mēs šeit uh, drīzāk esam tuvinājušies ASV administrācijas nostājai. Beigu beigās šis kompromiss nozīmē, ka mēs divus gadus strādāsim ar šo likumdošanu, pēc tam būs ietekmes izvērtējums, un mēs lūkosimies, vai var iekļaut arī eksporta datus. Šķiet, ka tas ir saprātīgs risinājums, un tas ir pieņemams arī ēnu referentiem. Es esmu ļoti pateicīgs visiem ēnu referentiem par sadarbību. Paldies, saka priekšsādātājs. Balsosim rītdien par šo priekšlikumu pulksten četros. Tad gaidīšu visus pulksten četros. Un mums būs vispirms uh, sarunā ar Štoiberu kungu. Tas noteikti ļoti svarīgi visiem, tāpēc gaidīšu jūs jau pulksten trijos uz šo uzklausīšanu un tad uh, pulksten četros balsošana. Un pēdējais darba kārtības punkts šodien. Diskusija par uh, vispārējo finanšu budžetu 2015. gadam sākotnējas sarunas par visām iedaļām. Eh, Koreida Kampuskungs ir uh, referents, eh, Vander Kampkungs ir ēnu referents, Rūli kungs ir šeit, Šmita kungs nav klāt. Un tad uh, uzklausīsim Koreida Kampuskungu par šo priekšlikumu, kā virzīties uz priekšu ar budžetu. Muito Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos norādīt, kādēļ mans vārds parādās divos šajos, divos pēdējos šīs komitejas ziņojumos. runāt arī par šo vīnogu novākšanu, tad, kur tiek ievākts uh, vīnogas, un tad ir vīnogas, kas vienkārši paliek pie vīnogulāja saknēm un uh, tiek pamestas tur. Un tad arī šīm vīnogām tiek dot tādu visai eh, nožēlojumu nosaukumu. Nu, tas arī ir tāds pārpalikums relikvija. Nu, šie tiešām ir pēdējie projekti, bet nu, tas, ka mēs viņus skatām kā pēdējos, nenozīmē, ka tie nav tik svarīgi. Šeit runa ir par 15. gada finanšu gadu budžetu. Procedūra tiks nedaudz mainīta, ņemot vērā, ka tuvojas sasaukuma beigas, tad arī pātrinās procedūra. Budžeta komiteja aicināja līdz 15. aprīlim vēstulē uzrādīt mums prioritātes, kā jūs zinat, man iecēla mm, ziņu referenci atzinumam. Un tad referents vēlas arī saņemt informāciju par trialogiem, un tad arī šo priekšlikumu analizēs, ņemot vērā arī finanšu perspektīvu tehniskās uh, aspektus ko vienojās tātad institūcijas gada sākumā. Tad arī notiks pirmā viedokļa apmaiņa par budžeta komitejas vēstuli 20. ir termiņš, līdz kuram ir jānosūta arī ēnu referentu vēstule. Arī fiksējam 27. mārtu kā datumu, lai saņemtu politisko grupu nostājas un tad būs balsojums simko. Tad runājot par jautājumu pēc būtības, mēs esam strādājuši pie pirmā dokumenta, un es šeit iekļauju vairākus punktus, kas, manuprāt, ir svarīgi, un aicinu arī jums izteikties par to vairāk. Pirmais. prioritātes budžetam. Pirmais ir patērētāja politika. Tā jābūt vienai no prioritātēm 2015. Jā, finanšu gadā budžetam jāatspūļo šī prioritāte. Otrakārt, mums ir jāpieprasa adekvāts finanšu līdzekļi, lai varētu atbalstīt viedā, viedo izaugsmi, kas radīja darba vietas. Trešā prioritāte ir nepieciešams adekvāti arī paredzēt finansējumu vienotā tirgus formu, single market formu četrkārt jāfinansē muitas savienība, lai cīnītos pret krāpniecību, aizsargātu patērētāju intereses un savienības pašresursus. Piektā prioritāte - garantēt pietiekam finansēm solvit, lai uzņēmumi un pilsoņi varētu pilnībā izmantot solvit potenciāli sastais. Pievērš arī jūsu uzmanību tām, cik svarīgi paredzēt uh, finansējumu kosma programmai 2015. gadā, ņemot vērā esošās MVU grūtības ekonomiskās finanšu krīzes kontekstā, kas skar Eiropas Savienību kopš 2008. gada. Un tagad es arī izplatīšu savu vēstules priekšlikumu, aicinu jūs nāk lajā ar ieteikumiem, kas noteikti bagātinās tekstu. Paldies! Labi, paldies! ka jūs runājāt jā, par šīm vīnogu novākšanu. Jūs noteikti arī vēl pēc vēlēšanām piedalīsieties nākamajā vīnogu novākšanā un turpināsiet darbu. Lai nu kā, uzlausim Hanslīgs kundzi. <clears throat> No, panie przewodniczący, muszę powiedzieć, że mm, te porównania. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāteic, ka šie salīdzinājumi ar. Er Eh, vīnogu novākšanu ir tiešām eh, uzjautrinoši. Un jāteic, ka es neesmu atbildīgi par šo failu. Es šeit aizstāju Vanarkam kungu. Es gribētu paust viņa komentārus par visu šo. Vanarkam kungs aicināja man teikt sekojošo. Kā jūs noteikti zināt, tad uh, mūsu ekonomika tagad sāk atveseļoties un ir absolūti būtiski. Nodrošināt, lai funkcionējuši iekšēju tirgu. tās ir ļoti būtiski šai kontekstā. Vanekam kungs uzskata, ka Tas, ko teica Galpečkungs, tas viss ir ļoti pareizi. Mums ir jāturpina 14. gada budžeta līnija, jāstiprina inovācijas, jāsamazina administratīvais sloks. Man ir kāds iesaka koncentrēties uz trim svarīgām jomām. Pirmā finansēt tirgus menedžmenta rīkus. Tālāk jāparedz finansējums tulkojumam, jo 15. gadā tulkojums maksās 8 miljonus eiro. Jā. Ja Šīs tiesība akts būs svarīgs uh, patērētājiem, lai samazinātu arī slogu patērētājiem. Zatem koszty dostosowania platformy ODR do... Tad šim jābūt pieejamam visās valodās. Tātad runa ir par 8 miljoniem eiro gadā. Laikā no 15. līdz 20. gadam. To domā Vandenkamp kungs. Tas ir ļoti svarīgi, to svarīgi paredzēt budžetā. Visbeidzot, Vandenkamp kungs uzskata, ka mums ir jāturpina koncentrēties uz mazo vidējo uzņēmu atbalstu un konkurētspēju. Šis var būt uh, ļoti svarīgs atvesaļošanās faktors Negam kungs pateica arī par lielisku sadarbību ar referentu, ēnu referentiem. Viņš arī domā, ka mums vajadzētu paredzēt lielāko elastību 15. gada budžetā, lai šis budžets varētu tikt piemērots jaunās programmai komisija, kas eh, sāks darboties pēc parlamentu vēlēšanām jāparedz budžeta elastība, un tā ir ļoti būtiski šai kontekstā. Liels paldies! Kā jau es teicu, prezentē Vandekam kunga komentārs. Paldies, Olas kundze! Nav ieslēgts mikrofons. Eh, es piekrītu gandrīz visam, bet man ir jautājums Hanslīgas kundzei. Lūdzu, klausieties! Jautājums par tulkošanas izmaksām. Motisko vai rakstisko tulkojumu? Ko jūs domājat šeit? Vai viss tulkošana? Jā, jā, visa tulkošana skaidrs. Jā, tas bija jautājums, jo arī es gribēju pārbaudīt, vai mums uh, strīdu risināšanas uh, instrumentā paredzam uh, tulkošanu. Bet citāk es piekrītu Vanenkam kunga priekšlikumam. Thank you, President. I think... Paldies, priekšsēdētājiem. Es domāju, ka izais punktam šajā budžetā būtu jābūt tādam, ka ik viens eiro, ko mēs iztērējam, nāk no nodokļu maksātājiem, neatkarīgi no tā, vai runa ir par privātu personām vai uzņēmumiem. Tāpēc mums būtu jābūt piesardzīgiem, aicinot palielināt izdevumus. Un es katrā ziņā nevēlētos nekādā veidā palielināt Eiropas Savienības budžetu. Un tad, kad mēs vēlamies uh, Eh, vairāk patērēt eh, par X, mums ir jāsaka arī, ka par Y mēs patērēsim mazāk. Un um, man pieredze ir tāda, ka šeit parlamentā mēs ārkārtīgi knaši pieprasam eh, patērēt vairāk, bet nekad nepiedāvājam samazināt šos izdevumus, bet šī praksa būtu jāmaina. Bet eh, runājot par IMCO budžetu, nepieprasot papildus līdzekļus, mums ir jānodrošina tas, ka, ja mēs patērējam līdzekļus, tādē, eh, tādējā tiek atbalstīt mazie un vidējie uzņēmumi un tiek veicināt viņu lomu, stimulējot investīcijas un radot eh, jaunas darba vietas. Un šā, šajā kontekstā es atbalstu uh, līdzekļus, kas ir paredzēti kosmi un uh, apvārsni 2020 programmām tāpat arī pienācīgai eh, iekšējā tirkus eh, informācijas sistēmai IMI un tāpat arī eh, Solvit un tādiem portāliem kā Europe. Tāpēc, priekšsēdētāji, es ar prieku sadarbošos ar referentu un ēnu referentiem, lai sagatavotu rekomendācijas INKO komitejai. Paldies! Liels paldies tik tiešām! Kā jau referents teica. Mums um, būs um, pieejams dokuments 20. datumā, un uh, grozījums varēs iesniegt līdz 20, 27. martam, un pēc tam mēs balsosim pēdējā plenāra sesijā. Un pēc tam mums, protams, uh, būs noslēdzošais pasākums. Un, jo īpaši ņemot vērā to, ka mēs runājām te par vīnu, tad, tad sanāksmes beigās, tad, kad mēs būsim nobalsojuši par budžetu. Lielas paldies! Vai ir vēl kas sakāms, Antonijā? Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Pavisam īsi divos vārdos es vēlētos um, pateikties kolēģiem par ierosinājumiem. Šie ierosinājumi noteikti ir saskaņā ar to, kas tika piedāvāts, ko es piedāvāju, bet es vēlētos arī uzsvērt dažas idejas, Vanderkamp kungs ir ierosinājis, ka vajadzētu uh, nostiprināt šo ideju saskaņā, ar kuru vienotās tirgus ir uh, lieliski iespēja izmā, izkļūt no krīzes un no jauna atgūt uh, ekonomisko attīstību, jeb uh, uzplaukumu. Un Fokskungs arī teica, ka uh, maziem vidēju uzņēmumu nodrošina inovācijas. Manis teiktajā tas varbūt neizskanēja eh, tik skaidri, bet es vēlētos to vēlreiz uzsvērt pavisam skaidri, jo mums ir jāuzsver inovācija loma. Tālāk, kas attiec uz finansiāliem jautājumiem, es vēlētos atgādināt, ka mūsu uh, rīcības iespējas kā komitejai uh, ir nulle mēs gal galā eh, neizman, neizšķēdējam līdzekļus, tāda nav mūsu praksa, un līdz ar to mēs neesam atbildīgi par līdzekļu izšķēdēšanu. Bet tas katrā ziņā neparādīsies manos ieteikumos, bet tā kā mēs runājām par ap, apvārsni 2020, es vēlētos, lai dalībās atcerētos par to, ka nav iespējams uh, apņemties kaut ko, ja šādas apņemšanās nav izskanējušas iepriekš. Tāpēc attiecībā uz apvārsni 2020 mums ir nepieciešama garantija tam, ka um, tie parādi, kas mums ir uzkrājušies, tiks cēsti. Mums vēl nav izdevies panākt garantijas šajā jomā, bet man ir grūti iedomāties, ka mēs komitejā uh, būtu tie, kas visvairāk iztērējam, un līdz ar to mēs varētu apdraudēt uh, Eiropas Savienības budžetu. Paldies! Good. Okay, well, thank you very much. Lielas paldies par darbu pie šī jautājuma. Mēs uh, gaidām tagad dokumentu projektu, līdz ar to esam izskatījuši mūsu šās dienas uh, uh darba kārtību. Mēs netiekamies rīt no rīta. Es balsošu Rūpniecības komitejā par kādu svarīgu jautājumu, un es varēšu jūs iepazīstināt ar balsošanas rezultātiem rīt pēcpusdienu, kad mēs tiksimies eh, šeit pulksten trijos pēcpusdienā un tiks, eh, uzņemsim eh, Štroiberkungu. Liels paldies visiem un jauku vakaru!